Good afternoon, everybody. Good afternoon, colleagues. Sveicināti, labdien, kolēģi. Tā kā mūsu priekšsēdētājs šodien nav klāt, es vadīšu sanāksmi šajā pēcpusdienā, un mums ir ļoti svarīgi viesi. Mēs gribētu uzklausīt viņu viedokļus un arī iespējams uzdot tos jautājumus, kādus mēs vēlētu uzdot. Taču pirmkārt, pieņemsim darba kārtību, darbie kolēģi sastajā darba kārtības punktā attiecībā uz uzlabojumiem, kas nepieciešami juridiskajā struktūrā par piekļuvi dokumentiem pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Uh, netiks skatīti referenta uh, prombūtnes dēļ. Politiskās grup, grupas uh, izlems, vai par rezolūcijām mēs balsosim nākamajā plenārsēdē, vai E, vēlāk un atkal skatīsim šo jautājumu. Tālāk piektajā punktā juridiskais dienests e, nāks klāja ar prezentāciju pirms balsojuma. Ja nav iebildumu mūsu darba kārtībai, tad es uzskatu to par pieņemtu. E, tādā gadījumā paziņojumi attiecībā uz referentu iecelšanu mūsu koordinātori iesaka iecelt referentu, referentu pamatiesību ziņojumam par šo gadu, un es tiku iecelta, tiku rekomendēta kā, kā, kā, kā referenti, ja neviens neiebilst, tad es uzskatu šo priekšlikumu par pieņemtu. Start. The meeting, the un tagad mēs pāriem pie darba kārtības pirmā punkta. Uh, Zviedrijas prezidentūras secinājumu runājot par eh, tieslietu un iekšlietu jomu. Kopā ar mums ir Beatrice Āska, Zviedrijas iekšlietu ministre, un lūksim viņu sniegt īsu prezentāciju par to, kā jūs uzskatāt, kāda ir sasnieguma jūsu prezidentūras laikā. Protams, mēs arī eh, šeit eh, atsauksimies uz 82 lapuses garo Stokholmas programmu un gribu atgādināt kolēģiem, ka Āskas e, kundze atbilst, atbild par e, iekšliet jautājumiem un pamatiesību jautājumiem. Šie jautājumi būtu uh, Eh, jāņem vērā uzdodot jūsu jautājumus. Ja jums ir jautājumi par imigrāciju, tad lūdzu pagaidiet mazliet, jo mazliet vēlāk pulksteņ četriem mums būs ministrs Tobijas Bildstroms, kas ir atbildīgs par šiem jautājumiem. Un tagad Āskas kundze, paldies, eh, kas esat kopā ar mums, jums tiek dots vārds. Eh, paldies! priekšsēdētāji, dāmas un kungi, godājumie Lībē komitejas deputāti. Pirms eh, dažiem mēnešiem es jau biju kopā ar jums un prezentēju jums Zviedrijas prezidentūras prioritātes un ambīcijas eh, iekšlietu un tieslietu jomā. Eh, kopš tā laika ir paveikts ļoti intensīvs darbs. Ir šobrīd pienācis tas laiks, lai izdarītu kopsavilkumu par to, kas ir paveikts šajā jomā Zviedrijas prezidentūras vadībā. Zviedrija ir eh, džāji eh, jautājumus, eh, jeb tieslietu iekšlietu jautājumus novietojis ļoti augstu darba kārtībā un ir nepieciešams strādāt, lai mēs varētu aizsargāt personu integritāti un viņu pamatiesības. Tas ir mūsu uzmanības pašā centrā. Un uh, mēs esam daudz uh, vairāk nekā jebkad runājuši par procedūras jautājumiem, tālāk perspektīvas, kas ir bijušas saistītas ar pilsonību. Un tās jautājumiem arī ir uh, skatīts Stokholmas programmas ietveros. Un, uh, Stokholmas programma skata dažādas atzinumus, ko ir sagatavojuši Eiropas un Nacionālajie parlamenti, pilsoniskā sabiedrība un dažādas citas institūcijas. E, tāpat arī ar dalībvalstīm Eiropas Savienībā ir tikuši uzturēt ļoti cieši kontakti. Ar kolēģi Tobiasu Bilstromu es piedalījos debatēs Eiropas parlamentā, tad, kad tika pieņemta rezolūcija par Stokholmas programmu 4. novembrī Strasbūrā. Un mēs cieši sekojām šai rezolūcijai un ņēmām vērā ieteikumus, kas paust šajā rezolūcijā novembra beigās un līdz pat 1. decembrim e, iekšlietu un tieslietu ministri Eiropas Savienībā diskutēja par šo e, jomu, un mēs pasvītrojam un uzstājam uz tiem jautājumiem, kuros risinājums vēl nav atrasts. Atsevišķi jautājumi tika, e, tika nosūtīti vispārīgo lietu padomēji, un vēl citi tiks skatīti sanāksmē 10. un 11. decembrī. Ir nozīmīgi, lai Eiropas Savienība kļūtu drošāka un atvērtāka ar individuālo tiesību aizsardzību. Tā ir bijusi mūsu darba nozīmīga daļa, un mēs eh, esam strādājuši, lai veidotu Eiropu, kas ir droša, kurā var dzīvot pildīgi droši un e, respektējot cilvēktiesības. Stokholmas programmā tiek eh, pasvītrot šie jautājumi un arī to, ka nozīmīgi ir pievienošanās Eiropas cilvēktiesību konvencijai kā Eiropas Savienībai. No juridiska viedokļa tas nav visai vienkārši, taču ir ļoti svarīgi, lai mēs šo e, faktu īstenotu visīsākajā laikā. Un Eiropas parlaments bez tam arī mums ir apliecinājis savu atbalstu šajā sakarā, par ko mēs paužam gandarījumu. Tāpat ir arī ļoti svarīgi izaicinājumi konkrēti - cīņa ar starptautisko noziedzību. Mēs nevaram pieļaut to, ka robežu dēļ mēs nespējam efektīvi cīnīties ar noziedzību, un mums ir nepieciešama kopīga risinājuma kopīgām problēmām. Stokholmas programmā mēs uzstājam uz policijas sadarbību un informācijas un pieredzes apmaiņu, lai varētu šo problēmu veiksmīgi risināt informācijas apmaiņai ir jānotiek ievērojot atsevišķus kritērijus, kas ir pilnīgi konkrēti, piemēram, datu aizsardzība. Un e, e, arī paši datu aizsardzības e, kritēriji, kas ir jāievēro. Mēs vēlamies tādu Eiropu, kurā mēs varam efektīvi cīnīties pret organizēto noziedzību, tajā pašā laikā respektējot pilsoņu tiesības. Un ir ļoti svarīgi arī lai mēs pasvītrotu e, savstarpīgumu principu un pie tā pieturētu, pieturētos. Dalībvalstīm ir e, jāatzīst ja citas dalībvalsts e, justīcijas nolēmumi, taču e, šim nolūkam ir nepieciešams paļauties uz citas valsts tieslietu sistēmu. Ikvienam ir jāzina, kāda tad ir justīcijas sistēma citās valstīs. Uh, Un mēs esam izlēmuši veidot izglītības un apmācības programmas tiesnešiem. Un arī mēs esam izlēmuši stiprināt jau esošo tīklojumu tiesnešu sadarbībai. Mēs esam arī pieņēmuši lēmumus attiecībā uz eh, tūkošanu un mutisko tūkošanu procesos tiesās, lai varētu garantēt procesuālo tiesību ievērošanu. Ir būtiski, lai gan upuri, gan vajātās personas, krimināla vajāšanai pakļautās personas varētu izmantot uh, savas tiesības, un tieši šajā sakarā mēs esam pieņēmuši šos pasākumus. Mēs mēģinam ar Stokholmas programmas palīdzību reaģēt uz pilsoņu vēlmēm, un šī iemesla pēc mēs esam izveidojuši ambiciozu Stokholmas programmu ar ļoti skaidrām prioritātēm. Mēs domājam, ka šīs prioritātes var tikt sasniegtas, un mēs ceram, ka varēsim sakārtot pēdējos, eh, šos pēdējos punktus um, sanāksmes laikā decembrī. Par atlikušajiem eh, punktiem runājot, to sakarā konkrēti darbības plāni būs jāpieņem nākamajai Spānijas prezidentūrai. Sadarbība ar Eiropas parlamentu ir bijusi ļoti konstruktīva, kas ir ārkārtīgi pozitīva sagatavojot Stokholmas programmu. Un, dāmas un kungi, papildus Stokholmas programmai mēs esam strādājuši pie veselas rindas e, instrumentu jautājumiem, un arī mēs esam strādājuši pie krimināla procesa jautājumiem, un ir svarīgi norādīt to, ka Noteikumiem ir jābūt ļoti skaidriem, un mēs esam nākuši klajā ar iniciatīvu attiecībā uz direktīvu par tulkošanu un mutisko tulkošanu tiesās. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un mums ir nodoms sadarboties šajā sakarā ar visiem partneriem. Tālāk runājot par jautājumu cilvēktirzniecības sakarā, Zviedrijas prezidentūra ir koncentrējusies uz Eiropas Savienības ārējām attiecībām. Mums ir jāsadarbojas ar izcelsmes un tranzītu valstīm šīs problēmas sakarā. Mēs esam sagatavojuši dokumentu 1. decembrī un nākotnē mēs strādāsim balstoties uz, balstoties uz šo dokumentu. Ir svarīgi, lai mēs pieņemtu pamat lēmumu attiecībā uz cilvēku tirzniecību tādā veidā mēs vēlamies cīnīties pret eh, noziedzību, kas ir saistīta ar cilvēku tirsniecību, un mēs vēlamies vairāk aizsargāt cilvēku tirsniecības upurus. Mums ir nodoms sagatavot direktīvu pret cilvēku tirsniecību. Šobrīd darbs notiek, ir, ir saskaņošanas fāzē un notiks konsultācijas arī ar Eiropas parlamentu. Uh, Ir svarīgi kopīgi izveidot ļoti spēcīgu instrumentu, ar kuru palīdzību mēs varam cīnīties pret cilvēku tirzniecību, un bez tam arī Eiropas parlaments vienmēr ir paudis savu stingro nostāju šajā sakarā. Zviedrijas prezidentūra ir norādījusi kā vienu no savām eh, prioritātiem cīņu pret pedopornogrāfiju un bērnu seksuālu izmantošanu. Mums ir ļoti svarīgi. E, spēt arestēt šo noziegumu autorus. Un mēs ceram, ka Zvied Spānijas prezidentūras laikā šajā sakarā tiks pieņemta direktīva. Tāpat arī mēs esam uzsākuši cīņas sistēmu pret pedopornogrāfiju internetā. Un šajā sakarā mēs eh, ceram uz sadarbību ar internetu pakalpojumu sniedzējiem. Uh, Ministri par to ir vienojušies um, oktobra sanāksmē. Tāpat arī mums ir jācīnās vairāk pret uh, noziedzību Eiropas Savienības iekšienē, un šajā sakarā mums ir jāņem vērā jaunās telekomunikācija tehnikas, jo šodien noziedznieki var daudz vieglāk nekā jebkad pārvietoties no vienas valsts uz otru, pateicoties informācijas tehnoloģiju. Un šī jaunā starptautiskās noziedzības eh, eh, forma norāda to un vedinas to, ka mums ir jāveido jaunas formas cīņai pret eh, šādu noziedzību. Ir nepieciešams tāpēc veicināt informācijas apmaiņu šajā sakarā un efektīvi un rentabli sadarboties lai varētu nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu, kas būtu arī droša. Tā, tāpat ir tajā pašā laikā nozīmīgi turpināt darbu pie integritātes saglabāšanas. Informācijas apmaiņas stratēģija tika pieņemta 13. novembrī. Ministru padomē Tāpat arī mēs vēlamies cīnīties pret starptautiskā eh, terorisma finansēšanu. Tas ir solidaritātes jautājums mūsu izpratnē, mums ir kopīgi jāsadarbojas cīņā pret terorismu. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs izveidot vienošanos ar savienotajām valstīm. Tāpat arī ir svarīgi sadarboties SWIFT sistēmas eh, sakarā Ar to es domāju maksājumu sistēmu. Un nākamajā gadā būs šajā sakarā ar savienotajām valstīm jānoslēdz vienošanās, kuru mēs arī pirms tam prezentēsim Eiropas parlamentā. Tāpat arī Zviedrijas prezidentūra vēlas uzlabot Eiropas Savienības uh, līmenī esošo informācijas apmaiņas kvalitāti. Oktobrī mēs eh, nācām klajā ar priekšlikumu laboratoriju akreditēšanai, un tas ir ļoti svarīgi, lai varētu gūt kvalitatīvus pierādījumus tiesās un dažādos eh, tiesu procesos Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies izmantot Eiropas sistēmu juridiskajiem ekspertiem, tiesu ekspertiem, tiesu laboratorijām. Tajā it īpaši, kas attiecas uz apreibinošo vielu tirsniecību. Tāpat arī neilgā laikā mēs esam tālu pavirzējušies, e, veidojot dokumentus un e, struktūras cīņai pret noziedzību. Taču uh, lai tie varētu efektīvi darboties, dalībvalstīm ir vienai otrai jāuzticas, un policijai un tiesām tiesnešiem ir jāspēj sadarboties arī pāri robežām. Mēs esam nosprauduši ambiciozus policijas un tiesnešu izglītošanas mērķus, kā arī e, justīcijas sistēmas ierēģņu izglītošanas sistēma. Eiropa Eh, piemēram, šajā sakarā Hāgā, noturot ministru eh, sanāksmi, mēs apspriedām par Eiropolu eh, potenciālu, jo mums ir vairāk jāizmanto Eiropola potenciāls policijas un ierēģu sagatavošanā. Ir svarīgi sagatavoties labāk sadarbībai starp policijas spēkiem un, un ierēģiem, Taču ir jābūt tad, mm, mezglu punktiem un informācijas krustpunktiem, un tas varētu šajā gadījumā būt Eiropola. Tāpat arī mēs eh, tiekamies ar mūsu strateģiskiem partneriem, konkrēti savienotēm valstīm un Krieviju. Mēs esam tikušies arī ar Rietumbalkānu pārstāvjiem. Ar savienotajām valstīm mēs esam pieņēmuši Vašingtonas deklarāciju par transatlantisko sadarbību juridiskajā jomā, un tā ir paredzēta tuvākajiem pieciem gadiem. Mēs esam vienojušies arī par labāku sadarbību cīņā pret starptautisko noziedzību un konkrēti cilvēku tirdzniecību, kā arī bērnu seksuālo izmantošanu un e, narkotisko un ar apreibinošo vielu tirdzniecību. Šī vienošanās attiec arī uz intelektuālā īpašumtiesībām. Lūk, dāmas un kungi, tas būtu kopsavilkums mūsu paveiktajam šī e, rudens gaitā, lai gan saraksts nav visaptverošs un izsmeļošs, tomēr tas atspoguļo mūsu intensīvo darbu, un es ceru, ka Zviedrijas prezidentūras gaitā panāktais dos mums iespēju veidot atvērtāku un drošāku Eiropu, kurā pilsoņi varēs dzīvot ar lielāku drošības sajūtu. Paldies! Thank you, Mrs. Aska. Paldies, Askas kundze. Es domāju, ka jūsu prezidentūra bija ļoti būtiska prezidentūra. Un jums droši vien darbs nebija viegls, bet mēs tiešām augstu novērtējam to, ka jūs eh, arī eh, labprāt kontaktējāties ar parlamentu. Ir diezgan daudz kolēģu, kuri gribētu izteikties. Pirmais būs Utilkungs, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdātājs kundze. Paldies, ministrs kundze, par prezentāciju. Es eh, tiešām gribēju galvenokārt izteikties tieši, lai pateiktos par jūsu paveikto darbu pēdējos mēnešos. Eh, vismaz eh, šajā jomā te ir bijuši divi svarīgi jautājumi. Pirmkārt, Stokholmas programma un otrkārt, protams, jaunā līguma stāšanās spēlkā. Sākšu ar šo punktu. Kā zināt, tad Mēs kā parlaments ļoti optimistiski, pozitīvi un enerģētiski, enerģiski vērtējam šī līguma stāšanos spēkā. Tas dos mums lielāku teikšanu jomā, kas ir ļoti būtiski cilvēku ikdienas dzīvē. Kā jūs pareiz norādījāt, tad tiesiskuma jautājums ir būtisks un tas skar pilsoņus. Mēs uh, darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka parlamentam ir teikšana, lai mēs varētu ietekmēt lēmumus, kas tiks pieņemti turpmākajos gados šajā jomā. Par pirmo punktu, proti Stokholmas programmu, es domāju, ka šeit noteikti ir jāpasakās jūsu prezidentūrai, ka jūs uh, to uh, būsiet noslēguši. Es ceru, ka tuvākajās dienās tas notiks. Un, uh, lai arī kā jūs esat arī bruģējuši ceļu tam uh, darbam, kas ir jāpaveic vēl turpmākajos gados. Jums ir paveicies, ka jūs bijāt mm, prezidentūras vadības krēslā. Tātad tā, mums ir paveicies, ka jūs bijāt tie, kas vadīja šo programmu. Uh, Un mūsu lielākās bāžas ir ne nevis tas, par ko mēs lemjam Stokholmas programmā, un es vēl gribu uh, saņemt pēdējo, uh, tātad uh, gribu izskatīt šo pēdējo Stokholmas programmas ar, ar versiju, ko saņēmu tikai šorīt, un tur ir zināms izmaiņas, varbūt jūs par tām varētu pastāstīt. Bet tātad uh, tas, ko mēs sakām Stokholmas programmā, kas jau ir ļoti būtiski, uh, Daudz svarīgāk ir tas, kā mēs to ieviesīsim. Tas ir ļoti būtisks jautājums, jo īpaši mūsu politiskajā grupā, tautas partijas grupā, tas ir ļoti aktuāls jautājums. Tātad mēs noteikti ļoti cieši sekosim šim te īstenošanas jautājumam. Par konkrētajiem punktiem, kas ir minēti programmā, noziegumu upuri un viņu tiesības mums ir ļoti būtisks aspekts. Tātad mēs eh, uzņēmsimies eh, noteikti vairākas iniciatīvas šajā aspektā, un mums rūp arī bērnu tiesības, ko jūs arī pieminējāt savā prezentācijā. Un mēs ar nepacietību gaidām, ka mēs varētu uh, stiprināt Eiropas aspektu šajā jomā. Uh, Un noslēgumā gribu jums vēlreiz pateikties. Eh, Jūsu esat paveikuši ļoti labu darbu un, protams, ka vēl daudz darāmā ir atlicis. Paldies! Paldies! Vai jūs gribētu tūlīt atbildēt vai arī apkopot vairākus jautājumus un atbildēt vēlāk? Bet tas ir atkarīgs no jums. Es varu, eh, protams, atbildēt katram deputātam. Bet labi, tad labāk varbūt apkoposim vairākus jautājumus, jo jautājumi varētu būt līdzīgi. Un tad jums būs vieglāk atbildēt. Boskorts kundze, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen vraag die over ditzelfde onderwerp gaat, maar wel een. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir neliels eh, ļoti jautājums konkrēti parlamentā Mums ir ierobežojumi attiecībā uz personām, uz visu, kas attiec uz Alkaida tīklo, Sama Benladenu, Talibanu un citiem dosķi Zimbabve, Somālija. Un iepriekšējo nedēļu laikā mēs mums liek noprast, ka padome ir pārdomājušos jautājumus un ka tas. Uh, vēl, e, vēl aizvien ir iekļauts 30. E, novembra pad, e, Eiropadoms darba kārtībā, tā tad vecajā režīmā. Tā tas nenotiek, un mēs gribētu zināt, kāpēc tas netika iekļauts darba kārtībā, kāpēc šis jautājums netika apspriests, lai gan it kā viss būtu bijis gatavs. Uh, Tagad Henise uh, Plašerts kundze uzdos savu jautājumu. Es nesapratu, kuru jautājumu viņi domāja. Laikam ar tulkojumu bija problēmas. Boskurts kundze, vai jūs varētu atkārtot savu jautājumu, jo bija kaut kādas problēmas ar tulkojumu? Met alle plezier, voorzitter. Ar eh, prieku priekšsēdētāju. Bija šis dosie, kurš attiecās uz ierobežojumiem. Ierobežojumiem, kas tiek attiecināti uh, personām, eh, struktūrām, Taliban, Alkaida, Osama Ben Ladens. Un mums lika noprast, mums ļāva noprast, padome mums ļāva noprast, ka Zviedrijas prezidentūra ir norādījusi, ka padome pieņems eh, atrisinās šo jautājumu 30. novembra eh, sēdē. Tā nenotika. Kāpēc? Kāpēc šis jautājums netika iekļauts darba kārtībā? Vai šis jautājums tiks skatīts Lisabonas līguma ietvaros. Mēs esam gandarīti, taču tomēr gribētu zināt, kāpēc šis jautājums netiks skatīts. Henis Plašards kundze, un tad došu vārdu ministrs kundzei atbildēm. Lūdzu, Plašard kundze. Paldies. Es um, arī īsti labi nesapratu uzdoto jautājumu. Katrā ziņā es gribu pateikties ministrei pār uh, viņas labu apņēmību, un es neatkārtošu Busutila kunga laipnos vārdus, bet tik tiešām mēs bijām gandarīti par jūsu īstenoto prezidentu. Un man ir specifisks jautājums, jūs runājot par Swiftu. Ir atšķirība starp parakstīšanu un noslēgšanu nolīgumā. Tas man nepārsteidz un nevajag to skaidrot, taču Kāpēc ir izvēlots tieši šāds eh, laika sadalījums? Un šobrīd eh, nesakiet man, ka uh, padome vai, vai, vai prezidentūra mums to ir teikusi no paša sākuma. Taču tas bija pārsteigums, redzot šajā pārejas, pārejas periodā mums ir savs eh, viedoklis paužams. Tomēr es gribētu zināt, kāpēc pēkšņi mēs esam ieguvuši tiesības eh, izteikties. Runājot par Swiftu, savstarpīgums, par kur mēs runājam bez apstājas ar eh, savienotajām valstīm. Kamēr Eiropas Savienībai nav savā uh, FTP eh, komisija mums eh, atbildēja, ka izmaksas ir nozīmīgākas nekā ieguvums. Ko jūs par to domājat? Paldies! Tagad eh, vārds Āskas kundzei. Lūdzu, ja jūs varētu atbildēt uz šiem dažiem jautājumiem, un tad būs otrā jautājuma kārta. Paldies priekšsēdētājiem par šiem jautājumiem. Paldies arī deputātiem. Es piekrītu, ka, protams, ieviešana Stokholmas programmai ir būtiskākais aspekts, jums pilnīgi taisnība būs utilkungs. Un Zviedrijas prezidentūra strādās balstoties uz Stokholmas programmu, mēģinās sastādīt rīcības plānu. Protams, ka parlaments tur tiks iesaistīts es domāju, ir ļoti svarīgi, lai parlamentam arī būtu sava teikšana, jums būtu detalizēti jāskata šie jautājumi un jāpieņem ļoti konkrēti lēmumi par to, cik uh, ambiciozā veidā šī Stokholmas programma tiks īstenota. Piektdien mums bija plaša konferences par noziegumu uh, upuriem, kas notika Stokholmā. Uh, Tur bija runa galvenokārt par uh, nepilngadīgiem, kuri kļūst par noziedzības upuriem, un daudzi dalībnieki uzskatīja, ka ir ļoti svarīgi, lai uh, tieslietu sistēma uh, delikātāk apzinātos specifiku, kāda ir saistīta ar nepilngadīgajiem, kas ir kļuvuši par noziedzības upuriem. Boskorts kundze runāja par uh, ierobežojumiem uh, terorismu apkarošanā un tā tālāk. Es domāju, ka tas ir jautājums ārlietu ministriem. Es nedomāju, ka tas uh, attiecas uz vispārējo lietu padomu, jo mūsu darbkārtībā nav bijis šāds jautājums. Mēs apzināmies, ka šāda lieta pastāv, bet uh, tas nav tāds jautājums, par kuru mēs runātu, kaut arī mēs runājam par terorismu jautājumiem. Par šo jautājumu vajadzētu drīzāk runāt ar ārlietu ministriem. Tad par Swiftu. Jautājums ir, eh, kāpēc šis te uh, laika grafiks tika izvēlēts? Laika grafiks tika izvēlēts uh, tāpēc, ka mēs esam nobežījušies par uh, to, ka varētu pazust informācija informācijas apmaiņas sistēmā, kas mums bija spēkā. Analīze rāda, ka mēs esam spējuši novērst vairākus būtiskus apdraudējumus, balstoties uz informāciju, ko Eiropā saņēmām no amerikāņu sistēmas tad, kad šīs transakcijas notiek, mums ir jānodrošina, lai šī sistēma darbotos, tas ir mūsu interesēs bet mēs, protams, arī ļoti labi apzināmies, cik šie jautājumi ir kompleksi. Esam veduši sarunas un eh, nonākuši pie risinājuma, ka mēs vēlamies eh, šādu pastāvīgu risinājumu, bet tas ir koplēmumu jautājums. Mēs vēlamies diskutēt ar Eiropas parlamentu un vēlamies piecies pēc atvērtāku procesu, bet uh, šeit problēma ir laika grafiks, un um, mūsuprāt nevajadzētu radīt situāciju, kad ir informācijas pārtrūkums. Mums ir jāskatās uz terorismu aktivitāšu finansējumu, un um, šeit ir ļoti svarīgi, lai nebūtu nekāda pārāvuma informācijas plūsmā, un tāpēc arī tika pieņemts lēmums. Mēs centīsimies uzlabot datu aizsardzības noteikumus, bet uh, Protams, ilgtermiņā mēs strādāsim pie ilgtermiņa risinājumu. Paldies, Āskas kundze. Tagad uh, otrā jautājuma kārta, vēl trīs kolēģi, un pēc tam būs uh, trešā jautājuma kārta. Pirmkārt, Albrehta kungs, lūdzu. <laughs> Jā, ja, vielen dank. Liels paldies, ministras kundze. Arī es vēlos pateikt, ka ļoti priecājos, ka šajā jomā iekšlietas un tieslietas Stokholmas programmā ir iekļaut arī daži mūsu komentāri, īpaši saistībā ar datu aizsardzības jomu, un tomēr es uzskatu, ka būtu ļoti labi šajā ziņā noturēt plašas diskusijas turpmāk, un īstenošanai ir ļoti liela nozīme. Vēl ar vienu ir jautājums Stokholmas programmā, kuras, par kuriem es domāju, ka būs diezgan grūti īstenot tos. Bet ir svarīgi runāt par jauniem pasākumiem, īpaši domājot arī par informācijas apmaiņu. Bet kopumā man šķiet, ka šī joma daudz ko ir panākusi, tajā ir daudz kas sasniegts. Un tomēr ir joma Stokholmas programmā, kuras mēs varēsim uzklausīt, jau domājot, ja runājot par migrācijas un uh, patvērumu politiku. Bet vēlos pievērsties diviem jautājumiem. Pirmo jau pieminēja SWIFT jautājums. Arī es uzskatu, ka šajā brīdī būtu ļoti svarīgi noturēt atklātas diskusijas ar parlamentu tas parādījās arī citos jautājumos Stokholmas programmā. Mēs redzējām, ka ja mēs kā parlaments tiekam informēti par dažādām procedūrām un iespējām, kur mums ir bijusi iespēja pašiem savu priekšstatu gūt un radīt, mums ir bijusi iespēja pieņemt arī labākus lēmumus. Un tieši tāpat arī SWIFT gadījumā, par to esmu pārliecināts. Un tomēr šajā jomā vēl ar vienu ir daudz noslēpumu, tādu noslēpumainu likumdošanas aktu, kas man šķiet nepieņemam, piemēram, aktā. Es ļoti priecātos dzirdēt arī no jūsu puses, kā tas padomē tiek risināts tālāk un atbilstoši Lisabonas līgumam, parlamentam būtu jātiek informētam pilnībā un iesaistītam sarunās. To es vēlētos vai būtu vēlējies gan Swifta jautājumā, gan arī citos jautājumos. Un es ļoti priecātos, ja padome uh, pievērst uzmanību šīm jomām, īpaši iekšlietu un tieslietu jomā, un īpaši tam, kā iesaistīt arī parlamentu jautājumu risināšanā, izvērtēšanā. Paldies! Danke, Herr Abrecht. Paldies, Ābrehta kungs, un tagad Intvelds kundz lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Un es pievienošos visiem tiem, kuri pateicās Zviedrijas prezidentūrai par to, ka viņi uh, aktīvi sadarbojās ar mūsu komiteju šajā te savas prezidentūras laikā. Es arī gribētu pievērsties dažādiem starptautiskiem nolīgumiem. Sākšu ar SWIFT. Es tikai pagājušu nedēļu sākumā uzzināju, ka iemesls tam, ka ir šī te piekrišanas eh, procedūra tagad, ka ir eh, četras klāstas, kas ir eh, iedarbinājuši 24 pāntu, piekto punktu, un viņi iesnieguši savas iebildes, līdz ar to padomēji nebija izvēles, viņiem bija jāiet uz šo procedūru. Protams, ka mēs esam priecīgi, ka mums tagad ir tiesības uh, sniegt savu piekrišanu, bet uh, man vienkārši pārsteidz tas, ka neviens mums par to neinformēja, kad mums bija debats pagājušajā nedēļā. Otrakārt, jūs teicāt, ka ir eh, zināma steidzamība, ka jāpieņem šis SWIFT nolīgums, un es gribēju tikai visiem atgādināt, ka jau 2007. gadā, tātad pirms divi ar pus gadiem, mēs zinājām, ka SWIFT uzbūra, uzbūva mainīsies, līdz ar to mēs varējām sākt darbu jau agrāk, bet un nu, tomēr jūs teicāt, ka jums ir pierādījumi, kas jūs pārliecina par to, ka eh, noteikti nevajadzētu radīt datu plūsmā pārtraukumu. Uh, Es liecos jums ticēt, bet tā kā mūs uh, lūgs sniegt savu piekrišanu, tad būtu jauki, ja jūs varētu ar mums padalīties šajā informācijā, jo pretējā gadījumā man nav nekāds pamats, uz kuru pieņemt uh, lēmumu. Otrs jautājums, tāds vispārīgāks jautājums par starptautiskiem nolīgumiem ir, kādu laika grafiku jūs uh, paredzat, lai saņemtu parlamentu piekrišanu? Mums bija debats pagājuši nedēļ, un man likās, ka uh, padome bija gatava rīkoties ļoti strauji, bet Eiropas komisija, kam ir jāizsaka priekšlikums padomei, šķiet gribēja gaidīt līdz janvāra beigām, lai uzsāktu šo procesu. Un man interesētu padoms viedoklis par to, jo tas uh, skartu SWIFT, Tas skārtu arī divus personas datu nolīgumus, un tas varētu skart arī citus svarīgus starptautiskus nolīgumus. Un, protams, ka uh, šeit līgumā nav noteikti nekādi termiņi galīgie, bet uh, piekrišanas uh, procedūra parlamentam dos spēku un teikšanu tikai tad, ja būs saprātīgs laika grafiks. Es domāju, tāpēc, ka tas ir svarīgs jautājums akta tika minēts, eh, un būtu tiešām noderīgi, ja padomu varētu šo komiteju informēt par šo nolīgumu, jo uh, bieži vien pie kopētāji visādi dokumenti mētājs, uh, eh, un tas apliecina mūsu aizdomas, ka um, šajā nolīgumā ir uh, viena klauzula, kurai parlaments nav piekritis, un mēs pret to esam ieprituši, iebilduši vairāk kārt, un es ceru, ka uh, mūs informēs, ja būs šī piekrišanas procedūra. Tātad šie tie uh, transnacionālajie nolīgumi Un piele, piekrišanas procedūra attiektos tad arī uz transatlantisko datu aizsardzības nolīgumu. Un es aicinu padomi informēt parlamentu par šo jautājumu pēc iespējas drīzāk. Paldies. Paldies, Makovejs kundz, lūdzu. Thank you. Um... Paldies. Es arī pirmkārt gribētu pateikties Vīrijas prezidentūrai par paveikto darbu un par sadarbību ar parlamentu un uh, gribēju arī uh, atzinīgi novērtēt uh, to, ka korupcija privāt sektorā ir pieminēta Stokholmas programmā un gribu jūs informēt, ka 9. decembrī šonadēļ trešdien no 10. līdz 12.30 notiks publisks pasākums, kuru organizē vairāki deputāti, kas ir šeit klāt un arī uh, Transparency International un tā ir pretkorupcijas diena, par ko būs šis pasākums. Stokholmas programmā, tajā versijā, kur saņēmām šorīt, eh, tur ir eh, divi aspekti, kurus gribētu pieminēt. 445 ekonomiskā noziedzība un korupcija, tur ir atsauce uz to, ka padoma aicina komisiju izstrādāt indikātorus, lai mērītu, cik veiksmīgi ir cīņa pret korupciju. Uh, un izstrādāt uh, visaptvarošu pretkorupcijas politiku ciešā sadarbībā ar Greko, kas ir uh, Eiropas uh, struktūra. Es jau minēju šo jautājumu ēpastā, ko jums nosūtīja ministrs Kundze, kad jūs uzstājāties Strasbūrā, pēc tam tātad es nosūtīju šo ēpastu. Un um, šeit jūs atsaucaties uz ciešu sadarbību ar Greko. Uh, bet es eh, nedomāju, ka tas var aizstāt uh, Eiropas Savienības pašas mehānismu, lai izvērtētu komun, ko, ko, korup, korupciju dalībvalstīs. Mēs zinām, ka Greko attiec uz uh, Eiropas padomus dalību valstīm. Tātad vēlreiz es domāju, ka mums vajadzētu izstrādāt uh, Eiropas Savienības mehānismu, kur ir daudz augstāk standarti nekā uh, Eiropas padomas mehānismā. Un otrkārt, Stokholmas programmā mums ir atsauce uz mehānismu, bet, uh, manuprāt, uh, Tur ir teicis tātad, eh, ka komisija tiek aicināta izstrādāt indikātors eh, pret korupcijas politiku, un pēc tam nekas. Mums nobeigumā vajadzētu pateikt, kas notiek saistībā ar ieviešanu. Un man varbūt, ka mums vajag eh, noteikums, lai sekot ieviešanai dalību valstīs, jo pretējā gadījumā tā būs tikai tāda jauka stratēģija, politika, bet es domāju, ka ar to nepietiks. Uh, Mums vajadzētu paust uh, bāžas un uh, pievienoties uh, to pūliņiem, kuri tiešām vēlas to īstenot realitātē. Paldies! Āskas kundze, tagad došu jums vārdu, lai jūs varat atbildēt uz šiem jautājumiem. Pēc tam būs pēdējā jautājuma kārta. Fust, Herr Albrecht. Paldies, Albrecht kungs, vispirms par datu aizsardzību. Eh, un eh, šo jautājumu īstenošanu. Tas ir ļoti svarīgs, bet eh, sarežģīts jautājums. Ir skaidrs, ka Stokholmas programma ir vispārīga programma. Un mēs šeit nenorādam detaļas un būs nepieciešams daudz laika, kā var, kad, līdz mēs varēsim īstenot un sasniegt visus programmas mērķus. Uh, līdz mēs varēsim e, gūt apmierinošu rezultātu. Par SWIFT runājot, es vēlos sacīt sekojošā. Prezidentūra ir e, strādājusi pie šiem jautājumiem ar vislielāko e, atvērtību un caurskatāmību. Mums bija ļoti būtiski strādāt šādā veidā, un bija jārīkojas ātri, taču tas nebija nebūtu tik vienkārši, jo šajā jomā ir ļoti daudzas puses, un e, tā ir kopumā ļoti sarežģīta. Taču ir arī neformālie nolīgumi ar e, Eiropas parlamentu. Mūsu mērķis vienmēr ir bijis informēt Eiropas parlamentu. E, tas ir svarīgi un tas ir pilnīgi acīm redzami visu laiku turpinot vēl aizvien par caurskatāmību. Es gribu uzsvērt, ka mūsu prezidentūrai bija ļoti nozīmīgs šāds darba stils. Un es, protams, būtu vēlējusies, lai parlaments būtu atvērtāks un konstruktīvāks, runājot par e, caurskatāmības regulu, ko gatavoja komisija. Darbs šajā sakarā ir ļoti nozīmīgs. Un mums vajadzētu arī mazliet vairāk uh, vadības no parlamenta puses šajā sakarā. Tālāk uh, par akta sarunām mēs esam uh, strādājuši ļoti daudz, un mēs būtu gribējuši vairāk parlamentu iesaistīšanos, jo vajadzētu atbrīvoties no šīm konspirācijas teorijām, ar kurām mēs saskaramies vietām. Uh, Tāpat arī daudzi tie, kuri piedalās sarunās, patiesībā ir pret vienošanos noslēgšanu. Un šo iemeslu pēc mums nācās strādāt tā, kā mēs arī strādājām, un nebūt nav viegli sniegt atbildes uz visiem jautājumiem, tādas, kādas mēs vēlētos sniegt. Taču mēs tik tiešām strādājām eh, ļoti pamatīgi caurskatāmības sakarā Un, manuprāt, tikai tādā veidā mēs varam nonākt pie pareiziem risinājumiem. Mums ir nākotnē arī jāturpina eh, strādāt šādā veidā, taču, kā jau es savu sac, eh, sacīju iepriekš, ir eh, citās valstīs atšķirīgas tradīcijas, un tas viss ir jāņem vērā. Tālāk runājot par starptautiskiem e, nolīgumiem, par kuriem runāja Intveldes kundze. Mēs ceram, ka Šie jautājumi tiks sakārtoti maksimāli drīz, vēlams līdz gada beigām. Un vēlreiz gribu uzsvert, ka tas ir ļoti svarīgi. Problēma, kas ir saistīta ar šiem nolīgumiem, ir tāda, ka mums nav gatavas rutīnas, mums nav e, tradīciju, mēs šobrīd burtiski taustāmies, taču mūsu mērķis ir e, šo eh, līdz tādām nonākt gada beigās. Makovejs kundze, es gribu jums pateikties par jūsu uzdoto jautājumu. Un gribu sacīt, ka jūs esat vienīgā, kura ar mani tieši sazinājās eh, pēc eh, manas pēdējās vizītes parlamentu komitejā. Uh, esam par to jums pateicīgi. Ir ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu sadarboties korupcijas jautājumos, pretkorupcijas jautājumos. Un mēs aicinām eh, komisiju sadarboties ar Greko, jo ir Eh, pretējā gadījumā sistēmas, kas darbosies paralēli, un tas varētu nozīmēt vainu, eh, vainu šādu darbu pārklāšanos, vai vēl sliktāk darbības pretējos virzienos. Tāpēc es tomēr gribētu, lai Greko tiktu vairāk piesaistīt eh, šim procesam. Jo cīņa pret korupciju, mūsuprāt, ir ļoti būtisks jautājums tuvāko gadu laikā. Ja mēs nespēsim pārvaldīt, eh, samazināt eh, korupciju, tad, eh, tad mūsu līdzpilsoņi vairs neusticēsies nacionālajām varas iestīdēm. Paldies! Askas kundze, nākošie jautājumi Sipa kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze pirms pievēršos Stokholmas programmai, vēlējos vēlreiz minēt, ko saistībā ar SWIFT. Man nav tāda liela cerība, jo pēdējo nedēļu mēnešu laikā, kopš esmu šīs parlaments uh, sastāvā, pamanīju, ka vairāki pārstāvi ir uzdevuši jautājumus un konkrēts jautājums, un tomēr nav saņēmuši atbildes. Un tomēr man šķiet ļoti svarīgi šos jautājumus uzdot vēlreiz, jo tiem ir liela ietekme uz diskusiju, kas notiks nākamajās nedēļās un mēnešos. Mēs šodien no jūsu puses dzirdējāt, ka mums ir labāka datu aizsardzība. Labāka kā kad? Kā 2001. gadā, va, kad ASV mm, nodrošināja piekļuvu mūs neinformējot, vai labākā šī, šī gada vasarā, kad notika pirmās sarunas, esmu arvien vēl pārliecināta, ka tas, kas ir programmā vēl ar vien nav pietiekami attiecībā uz pilsoņu tiesībām, datu aizsardzību, tiesībām eh, iesniegt sūdzības un tam līdzīgi. Vēl ar vien tiek pieminēts, ka mēs nedrīkstam radīt robus. Bet par kādiem robiem vai trūkumiem ir runa? Mēs vairāk kārt šeit, šajā ēkā, esam jautājuši, kur tad ir pierādījumiem, pierādījumi, ka datu apmaiņa tiktu nodrošināta. Līdz šim brītim, brīdim neesam saņēmuši nekādu pamatojumu. Pēdējo desmit dienu laikā, pirms līguma parakstīšanas 30. novembrī, izskanēja dažādi publiski apgalvojumi ne tikai Vācijā, bet arī citās dalību valstīs. Tur izskanēja doma, ka Swift ir ļoti palīdzošs, bet patiesībā tas nemaz eh, institūcijām nav bijis tik svarīgi. Pajautājiet valstu institūcijas, un tomēr ir pierādījies, ka mēs nevaram apliecināt lielāku drošību, ka šajā jomā, bet ka tikai ASV to vairāk var izmantot. Visa šī Swift vēsture, vēsture, kas ir izstrādāta pusgadu laikā, mums vajadzēja runāt par šādu vienošanos jau agrāk. Mani eh, noroja, Mani norai, es esmu noraizējies ne tikai par datu aizsardzību, bet jautājums ir arī par to, kā tad mēs attiecamies viens pret otru šajā ēkā, institūcijās, un kāda tam ir ietekme uz Stokholmas programmas īstenošanu. Pēc sešiem mēnešiem šeit parlamentā neesmu īsti pārliecināta, ka patiešām būtu laba bāze radīta, uzticama sadarbība starp institūcijām. Es drīzāk novēroju, ka ir, drīz, ka ir dažādi aizspriedumi trūkumi un domājot par Stokholmas programmu, par bērnu tirzniecību, cilvēktiesībām, tur vēl ir daudz darāmā, un esmu priecīga, ka jauns dokuments, ko komisija ir izstrādājusi, ir pieejams arī jaunā padomas prezidentūra, ļoti rūpīgi pārbaudīs šos dokumentus. Šajā ceturtdienā būs cilvēku tiesību diena. Šis ir jautājums, par kuru daudz esam domājuši un par kam ir vien vairāk jāpievērš uzmanība. Uh, Paldies! Mums ir vēl divi kolēģi, kas grib uzdot jautājumus, bet lūdzu izsakieties īsi, jo Āskas kundzei ir jādodas uz juridisko lietu komiteju, un tur viņai ir jābūt četros. Tāpēc lūdzu īsi. Thank you. Uh, I'm not sure whether you came prepared to uh, discuss. Uh... Paldies. Uh, ne, nezinu, vai uh, jūs esat uh, sagatavojusies atbildēt uz šo jautājumu. Pagājušā nedēļā man tas neizdevās. Stokholmas programma liek lielu uzsvaru uz pamatiesību hārtu, kurā apvienotē karalistē citām valstīm ir opt-out ies eh, pro, eh, status. Vai šie optauti pastāvēs pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā? Es ceru, ka pastāvēs, jo Lisabonas līgums apdraud apvienotās karalistas pamata brīvības. Otrais jautājums. Jūs runājat par kopīgu likumdošanu eh, cīņā pret noziedzību. Kā jūs zināt, Eh, Anglijā, Velsā un citās jurisdikcijās, vēl divās uh, Lielbritānijā ir atšķirīgas jurisdikcijas nekā kontinentālajā Eiropā. Jūs, eh, jūs, vai jūs vēlaties sacīt, ka šīs sistēmas izzudīs? Obrigado, senhora Presidente. Eu uh, gostaria. Paldies, priekšsēdētāji. Arī vēlos jautāt saistībā ar SWIFT Divi ļoti būtiski argumenti. Viens ir bijis tas, ka šis līgums ir terminēts, tas ir tikai deviņi mēneši, un otrs spēcīgais arguments, ka šis līgums ir ļoti svarīgs terorisma apkarošanas jomā. Un vadoties pēc tā, kas eh, ir rakstīts ziņojumā, un tomēr mums ar ļoti vēsu prātu šiem SWIFT atbalstītājiem, šo SWIFT atbalstītāju arguments būtu jāpārbauda. Ir ļoti vājš arguments, proti pagājušajā nedēļā mēs uzzinājām, ka šie deviņi mēneši ir tikai pārējais termiņš, kas pēc tam, kas nozīmēs 5 gadu datu, banku, datu bankas datu saglabāšanu bet patiesībā tātad šis nolīgums nozīmē piecu gadu datu saglabāšanu. Patiesībā tur vajadzēja būt daudz piesardzīgākiem. Kad tas nāca atklātībā, mēs bijām ļoti pārsteigti, mēs par to diskutējām. Un kad šīs sarunas saskaņā ar Lisabonas līgumu notiktu, un ja parlaments būtu vairāk bijis iesaistīts, tad mums būtu bijusi iespēja rīkoties pret šiem trūkumiem. Ja mēs runājam, ka tas tiešām ir tāds ierobežots eh, nolīgums, tad patiesībā tā nemaz nav, jo termiņš sniedz pāri šiem deviņiem mēnešiem. Un, nu, otrs būtiskais arguments bieži vien ziņojumā, ja šajā ziņojumā tiek citēts, aicinot eh, šos datus izmantot cīņā par terorismu. Mēs jau to esam pārunājuši, ka tas nemaz nav tik vienkārši, jo mums ne, nav bijusi pieeja saturam, bet empīriski raugoties, mēs nevaram uz to paļauties. tiek apgalvots, ka datu ieguve ir ļoti būtiska. Mums tiek dotas garantijas, bet tie ir tikai retoriskas garantijas. Mums tiešām ir vajadzīgi empiriski argumenti, un šie svarīgie argumenti par atbalstu SWIFT, manuprāt, ir ļoti nepietiekami. No parlamenta puses tiek aicināts veicināt uzticēšanos, bet kā mēs varam šo uzticēšanos veicināt? Mums tagad ir jāsagaida no pilsoņiem, lai viņiem būtu uzticēšanās uz līgumam, kuru, par kuru tautas pārstāvi kopā nav diskutējuši. Eh. Paldies, tagad eh, ministrei vārds atbildēm. Paldies. Eh, jā, ir man drīz jādodas uz šo te citu komiteju, bet uh, tāpēc arī nevar pievērsties visiem jautājumiem, ko iepriekš esam apsprieduši. Bet viens no būtiskākajiem jautājumiem ir, vai mēs mēģināsim vai mēs nemēģināsim pārtraukt terorismu aktivitāšu finansēšanu. Tas, manuprāt, ir šis uh, acīm redzamais būtiskais jautājums. Jā, protams, uh, mums ir izveidota sistēma, lai novērotu, kā tiek veikti pārskaitījumi. Jums taču arī ir maksājuma kartes, ka, un jūs zināt, kā tas notiek, ja kāds cenšas pirktu dimantus Damaskā ar jūsu karti, protams, ka jūsu banka ar jums kontaktēsies. Tātad. Un tā kā mums ir šīs te datorprogrammas, kas uh, dod uh, signālus par uh, dīvainām aktivitātēm ar karti, tātad uh, šās, šāda SWIFT sistēma ir tieši tā, kas uh, sniedz uh, informāciju par šādiem gadījumiem. Tātad mēs uh, uh, saņemam informāciju par aizdomīgām aktivitātēm, kas varētu būt uh, terorista aktivitātes. Mums ir uh, īstermiņa nolīgums, un mēs esam ļoti strikti noteikuši, ka tikai šim mērķim var sniegt informāciju. Mēs esam ļoti piesardzīgi uh, šos noteikumus rakstījuši. Jā, jūs varētu retoriski it kā teikt, jā, tie nav deviņi mēneši, bet tie ir pieci gadi, bet nolīgums ir uz uh, deviņiem mēnešiem. Uh, šis uzglabāšanas periods, tas ir cits jautājums. Bet es domāju, ka ja jūs izskatītu šo te SWIFT nolīgumu, tad jūs redzētu, ka tas ir uh, laikā ierobežots nolīgums, tātad deviņu mēnešu nolīgums, kas nedod uh, tiesības e, um, vienkārši turpināt finansēt terorista aktivitātes. Uh, Ja mums nebūtu informācija no uh, amerikāņu sistēmas, un ja viņi nevarētu tiesiskā veidā, legālā veidā saņemt informāciju no Eiropas sistēmas, tad mēs saskartos ar nopietnām problēmām. Protams, ka datu aizsardzība ir ļoti būtiska uh, lieta, bet uh, ja ir viens jautājums, pie kā esmu smagi strādājusi, tad tas ir šis, ka mēs ļoti precīzi rīkojamies uh, tikai vēršoties tātad tikai pret teroristu aktivitātēm. Un es domāju, ka tā ir tāda arī nacionālo valstu atbildība. Šis eh, nolīgums arī būs parlamentā, to parlaments varēs skatīt, un tā mēs vienmēr to esam paredzējuši. Un tas ir īstermiņa nolīgums, bet fakts ir tāds, ka mums ir ļoti steidzīgi bijis jārīkojas, lai šo darbu paveiktu, un manuprāt, mēs esam to veiksmīgi paveikuši. Uh, Tagad par pamatiesībām. Lielbritānija, kas ir viena no valstīm, kas ir izvēlējusies optautu iespēju, nu, te es nevaru pateikt, vai mēs harmonizēsim e, tieslietu sistēmas nākotnē vai tam līdzīgi. Bet tā ir joma, kur uh, liela daļa atbildības ir dalība valstīm. Eiropas Savienības šeit nepārņems vadību. Tas jums ir jāatrisina savā valstī. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai Eiropas līmenī mēs uh, iekļautu vairāk cilvēktiesību. Un uh, daudzi ir uh, tātad eh, piekļāvušies, pie, pie, pievienojušies eh, šīm vērtībām, tad kāpēc mums ir vajadzīga birokrātija, kas to kavētu? Es vēlētos, lai pamatiesības būtu noteiktas un tās tiktu ievērotas, un tām būtu jātiec arī uz jebkura veida Eiropas sadarbību. Es eh, domāju, ka es atbildēju uz visiem jautājumiem, droši vien, ka visi nav apmierināti, bet tāds nebija mans mērķis. Uh, Paldies! Es eh, nevaru dot vārdu vēl papildu jautājumiem, jo Asks kundze ir jādodas prom, bet paldies, Asks kundze, ka jūs uh, ieradāties pie mums un atklāt runājāt ar mums. Es zinu, ka mums jūs ir jālaiž tagad projām, un paldies vēlreiz. Paldies jums visiem, un eh, vai es uh, varētu jums novēlēt priecīgas Ziemassvētkus, jo jūs esat smagi strādājuši visā šajā tumšajā laikā, novembrī, decembrī. Un uh, turpiniet šīs te vērtīgās debatas. Es tiešām rēķinos ar parlamentu arī mūsu pavasara darba cēlienā. Paldies! Dargie kolēģi, tagad turpināsim ar nākamo darbkārtības punktu Eiropas Savienības padomas Zviedrijas prezidentūras secinājumu un pārskats migrācijas un patvērumu jomā. Have, uh, among, among us, just... Pie mums ir ieradies uh, Zviedrijas migrācijas un patvērumu politikas lietu ministrs Tobies Bilstrēms. Uh, Paldies, ka ieradāties, eh, sveic jūs šeit, paldies, ka esat gatavs atbildēt arī uz jautājumiem un uzklausīt komentārus, un mēs eh, tiešām eh, uzmanīgi gribētu uzklausīt jūsu uzrunu, ko jūs varat pastāstīt mums par pēdējiem mēnešiem, par to, kādi ir rezultāti šajā te migrācijas un patvērumu jomā. Lūdzu, jums vārds. Ja, fru ordförande, ärade er ledamöter, det är er tre... Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Eh, man ir liels prieks eh, atkal būt šeit. Es esmu ar vairākiem ar jums, no jums jau ticies Strasbūrā pirms dažām nedēļām, kad mēs gatavojamies Stokholmas programmas eh, pieņemšanai, bet man ir tik, tieši tikpat liels prieks tikties ar jums Briselē. Un esmu šeit, lai jums pastāstītu par Zviedrijas prezidentūrā paveiktu. Ļoti daudz, kas ir noticis institucionālā līmenī šo rudenu, Lisabonas līgumam stājoties spēkā. Un, Mēs šobrīd varam tik tiešām koncentrēties uz jautājumiem pēc būtības. Es eh, arī apspriedos ar jūsu komisi, komitejas eh, priekšsēdētāju Lopes Agilāru par to, kas ir paveikts eh, sakarā ar Stokholmas pro programmas rezolūciju. Pateicoties Lisabonas līgumam, tiks uzsāktas lielas izmaiņas drošības un tieslietu jomā arī parlamenta loma būtiski pieaugs likumdošanas procesā. Tādējādi būs daudz jaunu sadarbības iespēju starp institūcijām, bet jau pre Zviedrijas prezidentūras ietvaros mēs esam šādu sadarbību sākoši. Un es tagad gribētu jums e, izklāstīt e, to progresu, kas ir paveikts Zviedrijas prezidentūras ietvaros e, imigrācijas un e, patvērumu jomā. Tātad pirmkārt, tas ir jautājums par vīzām Balkānu valstu pilsoņiem Serbijā, Melnkalnē, citas starpā. Bija svarīgi paredzēt e, izņēmumu vīzām personām, e, kuras, e, kuru pasēs ir biometriskie dati. Tā bija kā Ziemassvētku dāvana avansā ļoti daudziem, kuri tagad varēs vieglāk apmeklēt Eiropas Savienību. Tāpat ir arī valstis, kas ir panākušas ievērojumu progresu šajā jomā. Un daudz ir strādāts arī ar Eiropas parlamentu un padomi. Mērķis ir E, mudināt Albāniju un Bosniju Hercegovinu uzsākt nepieciešamās reformas, lai arī viņu pilsoņi varētu drīz izmantot šo atkāpvīzu režīmā. Daži vārdi pār Stokholmas programmu, jo Šis dokuments būs mūsu darba pamats tuvāko gadu laikā. Vispirms es gribētu pateikties Eiropas parlamentam par aktīvo darbību šajā jomā un par to, ka Strasbūrā konstruktīvi mēs pirms divām nedēļām šos jautājumus varējām apspriest. No 30. novembra līdz 1. decembrim mums notika ministru tikšanās lai 11. decembrī mēs varētu programmu pieņemt. Un šobrīd ir svarīgi, lai mēs strādātu pie patvērumu un imigrācijas jautājumiem eh, lielākā mērā, lai šos jautājumus varētu labāk sakārtot. Tas ir svarīgi visām iesaistītajām personām. Mums ir jāizveido elastīgas sistēmas, lai mēs varētu reaģēt dalībvalstu vajadzībām un lai varētu sasniegt Lisabonas stratēģijā nosprostos mērķus. Tāpat arī ir nepieciešams stiprināt migrējošo strādājošo tiesības. Mēs strādājam arī ar izcelsmes valstīm, ar tranzītu valstīm. Un Tas ietilpst programmas prioritātēs. Šajā programmā ir iestrādāts arī partnerattiecības e, cirkulācijai, apritei. Mums ir arī jāuzsver imigrācijas pozitīvā ieteikme. Tāpat arī Stokholmas programmā ir paredzēta pat pasākumi cīņai pret nelegālo imigrāciju Eiropas Savienībā. Mēs šeit runājam arī par efektīvu atpakaļ atgriešanās politiku un par Frontex lomu. E, programmā tiek uzsvērts uz to, ka nepieciešams atrast līdzsvaru no vienas puses eh, drošības ziņā, no otras puses legālās imigrācijas eh, eh, respektēšanai Eiropā nevajadzētu, nevajadzētu nonākt līdz tam, lai legālā imigrācija tiktu apgrūtināta un tiktu apgrūtinātas patvēruma eh, pieprasīšanas procedūras. Tāpat arī jārunā par solidaritāti starp dalībvalstīm, kas jāstiprina, un solidaritāti starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešami visaptveroši un ilglaicīgi risinājumi migrācijas jomā. Solidaritātes mehānisms ir nepieciešams, lai varētu palīdzēt tām valstīm, kuras izjūt īpašu spiedienu migrācijas ziņā. E, šīm valstīm ir jāsniedz atbalsts, runājot par viņu kapacitāti, un tāpēc ir nepieciešami konkrēti pasākumi, kuri tiek veidoti un ir ļoti būtiski pašām dalībvalstīm. Stokholmas programma norāda to, ka mērķis ir īstenot kopīgu patvērumu sistēmu, sistēmu vēlākais 2012. gadā. Šis mērķis mūsuprāt, ir ļoti nozīmīgs. Tāpat arī patvērumu pieprasītājiem ir jānodrošina vienlīdzīga uzņemšana neatkarīgi no tā, kur tie pieprasa e, patvērumu, un kritērijiem ir jābūt vienādiem neatkarīgi no dalību valsts, kurā patvērums tiek pieprasīts. Tāpat ir, ir svarīgi izveidot patvērumu pieprasīšanas sistēmu, un svarīgi ir ņemt vērā ārējo dimensiju E, jautājums par atpakaļ uzņemšanu, par atgriešanos un atpakaļ apmešanos izcelsmes valstīs ir būtisks. E, Eiropas Savienības ārējās attiecības, mūsuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgs, ja mēs vēlamies, lai process tiktu pabeigts veiksmīgi. Un tas ir prioritārs Stokholmas programmas elements, kurš tiks pieņemts Eiropadomē. Tāpat arī ir nozīmīgi, lai gan padomi, gan parlaments pieņemtu e, mūsu darba programmu un e, visdrīzāk galīgi šī programma tiks pieņemta nākamā gada sākumā. Godējumie deputāti ir jāpiešķir pienācīga uzmanība Stokholmas programmai, un šajā sakarā ir jāizveido 2012. gadā kopīga patvērums sistēma. Tas ir ļoti ambiciozs mērķis, un mēs esam darījuši visu, eh, kas mūsu spēkos, lai strādātu šajā virzienā, un ar lielu prieku es konstatēju, ka ir eh, vienošanās starp institūcijām, lai izveidotu atbalsta biroju eh, Eiropā, kas nodarbotos ar patvērumu jautājumiem. Mēs ceram, ka šis birojs tiks īstenots uh, un izveidots visdrīzākajā un tuvākajā iespējamajā laikā. Tāpat arī vēlme vienoties par šo jautājumu apliecina to, ka mēs varam strādāt uh, efektīvi un noderīgi ar nosacījumu, ka institūcijas uh, nodrošina labu sadarbību savā starpā. Tas atvieglo arī sadarbību starp dalībvalstīm. valstīm un tas ir ārkārtīgi būtisks elements, ja mēs vēlamies, lai Eiropas patvērumu sistēma darbotos. Tāpēc ir nepieciešams šis birojs, kurš atradīsies Lavaletā, Maltā. Un mēs esam intensīvi strādājuši, lai varētu izveidot dažādas darba programmas Eiropas Savienībā. Konkrēti es gribu pieminēt finansējumu programmu lai atvieglotu darbību, vienkāršotu darbību ar Eiropas bēgļu fondu. Mēs arī gaidām Eiropas parlamenta viedokli un ceram, ka varēsim to uzklausīt maksimāli drīz, lai varētu e, strādāt pie šiem jautājumiem no nākamā gada. Tālāk runājot par citiem priekšlikumiem, ko mēs esam sagatavojuši patvērumu paketes sakarā mēs esam nodrošinājuši un panākuši ievērojamu progresu. Mēs esam strādājuši pie sarežģītām jomām, kas ir savstarpīgi atkarīgas un e, kuru sakarā būs jāturpina politiskās diskusijas. Šis darbs turpinās un e, tam vajadzētu atvieglot e, visu komisijas priekšlikumu iestiekšanu, un mēs ceram, ka maksimāli drīz mēs varēsim pieņemt eh, vienprātīgu pozīciju par kopīgo eh, patvēruma sistēmu. Jūnijā Eiropadoma pieņems eh, secinājums par situāciju vidusjūrā un mudināja padomi veikt pasākumu šajā sakarā, un es konstatēju, ka vairākās jomās mēs esam varējuši rīkoties enerģiski. Uh, To konstatēja arī oktobra padome. Tika panākta vienošanās starp eh, parlamentu padomu un komisiju, lai izveidotu atbalsta biroju. Tāpat arī mēs eh, sākām, uzsākām eh, pilotu projekta, projektu Maltā un arī citas vidusjūras piekrastas valstis ir gatavas sadarboties. Tāpat arī mēs sadarbojamies ar izcelsmes un tranzītu valstīm. E, komisijas priekšsēdētājs Barosu šajā sakarā nesen apmeklēja Turciju, un mēs vēlamies izveidot dialogu migrācijas jomā ar Turciju. Tas ir svarīgi mums, lai mēs varētu nonākt līdz e, konkrētam nolīgumam. Tomēr ir palikuši ļoti daudz izaicinājumu, kas ir jārisina, un ir svarīgi veidot pasākumus, kas dotu iespēju mums reaģēt uz to personu gaidām kuras, kurām šie jautājumi ir vitāli svarīgi. Tā, un noslēgumā es gribētu pateikties parlamentam par eh, auglīgo sadarbību, par daudzajām debatēm, un bez jums es domāju, ka eh, lēmums par atbalsta biroju nevarētu tik būt ticis pieņemts. Tāpat arī mēs esam daudz sadarbojušies eh, vīzu izņēmuma jautājumos attiecībā uz eh, Balkānu valstīm un Stokholmas programmas sakarā. Paldies, un es gaidu jūs komentārus un viedokļus. Paldies, ministra kungs. Es domāju, ka šis periods tiešām bija ļoti interesants darba periods, jo īpaši attiecībā uz eh, Rietumbalkānu bezvīzu režīmu. Gribētu piedāvāt eh, trīs uh, jautājumu kārtas. Tātad e, vispirms jautājumi, pēc tam jūsu atbildes. Ir ļoti daudz kolēģi, kur gribētu uzdot jautājumus. Tātad, pirmkārt, pirmie trīs kolēģi - Busutilkungs, Grānsas kundze un Kellers kundze. Lūdzu, Busutilkungs. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies, ministra kungs. Sākumā gribu paust. Uh, Uh, savu abrīnu par to, ka jūs uh, paņēmāt savu meitu līdzi uz ministru padomu pagājušajā nedēļā, jo tas tiešām ir labs piemērs, kā pavadīt labi laiku ar ģimeni, bet varbūt, ka uh, padomas sēde nebūtu mana ideja, kā labi pavadīt laiku ar ģimeni, bet es katrā ziņā jūs abrīnoju. Runājot par jūsu prezentācijas saturu, sākumā gribētu apsveikt jūs ar šo te lēmumu, kuras esat uzsākuši pieņemt par Eiropas uh, Uh, patvērumu atbalstu biroju izveidi. Tas ir būtisks sasniegums un par to gribētu jūs apsveikt. Bet jūs arī zināt, ministra kungs, ka patvērumu pakotnē uh, ir uh, vairāki citi arī uh, likumdošanas akti un uh, prezidentūra. Uh, ir varbūt izvēlējusies visvieglāko dokumentu no šīs pakotnes un uh, uh tas bija dokuments, kur tā cerēja panākt vienošanos, un tas bija pamatot. Tātad mans jautājums ir, kas notiks ar atlikušajiem likumdošanas priekšlikumiem patvērumu pakotnē? Kā jūsuprāt uh, varētu turpināt darbu no uh, šī punktu? Jo, manuprāt, šī pakotne ir kļuvusi par lielu un nevaldām par sarežģītu, lai panāktu vienošanos kaut kad drīzākajā laikā. Un tas bija par patvērumu. Tagad pavisam īsi par diviem citiem jautājumiem. Jūs minējāt solidaritātes jautājumu un jūs runājāt arī par pilotu projektu uzsākšanu uh, bēgļu pārvietošanai iekšlienē. Un jūs runājāt arī par uh, šo te pārvietošanas programmu ārpus Eiropas Savienības, bet par šo te iekšējo pārvietošanu un pilotu projektu. Uh, Tur šķiet ir sešas vai septiņas dalību valstis, kas ir izteikušas interesi piedalīties šajā projektā. Vai jūs domājat, ka ar to pietiek? Un visbeidzot, sadarbības jautājums ar trešajām valstīm. Jūs minējāt, ka jums ir bijusi ļoti interesanta vizīte Turcijā. Es sapratu, ka jums bija jādodas arī uz Lībiju kādi rezultāti bija jūsu mēģinājumam doties uz Lībiju un kā jūs vērtējat sadarbību ar šo valsti imigrācijas jautājumā, kā varētu veidot šādu sadarbību. Paldies, Gansas kundze! Paldies! Es gribētu vispirms apsveikt Zviedrijas prezidentūru. Šis ir bijis ļoti intensīvs periods. Uh, un turpmākās nedēļas arī nebūs mazāk intensīvas. Rojāt par bezvīzu režīmu eh, Serbijai, eh, Fairam un uh, Serbijam un, un Melnkalnei, un um, jūs minējat, ka Bosnija, Hercegovina un arī Albānija arī varētu drīz pievienoties šim režīmam. Gribētu minēt arī dažus aspektus, uh, no patvērumu pakotnes. Viens ir solidaritātes jautājums, bēgļu pārvietošanā. Šeit mēs redzam milzīgas atšķirības starp Eiropas Savienības institūciju viedokli un dalību valstu viedokli. Un mans jautājums. Varbūt jūs varētu pastāstīt vairāk par savu pieredzi, kā jūs apkoposiet šos viedokļus, tuvināsiet šos viedokļus un kādi ir bijuši jūsu sasniegumi, koordinējot šos pārvietošanas centienus? Jo tas ir būtisks jautājums. Jūs minējāt arī šo vienoto patvērumu procedūru. Šeit mēs redzam arī, ka pieejas būtiski atšķiras. Piemēram, nacionālās iestādes eh, praksē rīkojas ļoti atšķirīgi. Kā jūs vērtējat šī procesa nākotni, kā jūs paredzat, kā tas varētu attīstīties? Trešais jautājums par uh, trešo valstu valsts piedrīgiem, kuri meklē starptautisko aizsardzību. Uh, viņi var ie, iebraukt Eiropas Savienībā tādējādi, ka viņi pārkāpja robežas nelegāli un uh, kādas būtu viņu iespējas pieteikties uz patvērumu, pirms viņus uh, kvalificē kā nelegālos imigrantus. Uh, šajā jautājumā noteikti ir jāmeklē risinājums. Paldies. Tēlers kundze, lūdzu. Um, Paldies, priekšsādātāji. Uh, par Stokholmas programmu tur mēs piekrītām, ka ir spērti ļoti labi soļi. Uh, un komisijas paziņojums iet pareizajā virzienā, un īpaši pluss ir tas, ka tagad ir par migrāciju un attīstību veselu sādaļu, kas arī, man liekas, ir labs solis, lai saskaņot politikas, ko Eiropas Savienība ir apmērusies darīt. Un nedaudz kritikas, um, piemēram, par Stokholmas programmu, par Frontex un uh, atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Notiek sarunas ar Turciju un Lībiju, piemēram, Manuprāt, šeit trūkst prasība pēc lielākas caurskatāmības šajās sarunās. Mums ir jāzina, kas notiek šajās sarunās. Parlamentam būtu jābūt tiesībām uzzināt, kas tur notiek. Mums būtu jābūt arī tiesībām uzzināt, ko tieši dara Frontex savā darbībā, savās operācijās. Un mēs neesam šādu informāciju saņēmuši, un šī caurskatāmība arī nav minēta Stokholmas programmā. Varbūt to vēl varētu izmainīt. Un eh, tagad par eh, tām jomām, kur eh, padoma runā par sadarbību ar trešajām valstīm pirms atpakaļ nosūtīšanas un kur Frontex ir gatavs sadarboties. Tur ir runa par nelegālo imigrantu atpakaļ nosūtīšanu, bet uh, Šeit netiek minēta cilvēktiesību ievēšana, ievērošana trešajās valstīs. Tātad te nav runa tikai par efektivitāti. Šeit ir jāparūpējas arī par to, lai šie uh, um, migrāti atgrieztos valstīs, kur tiek ievērotas cilvēktiesības. Un uh, nolīgumos arī būtu jāmin uh, cilvēktiesības. Vēl divi jautājumi. Stokholmas programmā jūs runājat par to, ka ir jābūt kopīgai pieejā attiecībā pret trešajām valstīm, sadarbojoties atpakaļ nosūtīšanas jomā. Tātad kāda būtu šī eh, kopīgā piere, pieeja, jo īpaši, ja mēs runājam par Turciju, vai tad varētu pārtraukt iestāšanās sarunas, eh, ja netiek atpakaļ uzņemt bēgļi. Tātad par ko jūs šeit runājat? Uh, Un tad jūs runājāt par to, ka Frontexam vajadzētu vairāk darbības jomā sadarboties ar uh, trešajām valstīm. Parlaments teica savā rezolūcijā, ka Frontexam nevajadzētu vēst sarunas ar trešajām valstīm patstāvīgi vai vispār nevajadzētu piedalīties sarunās. Tātad, kas ir domāts ar šo te darbības, jeb operacionālo sadarbību? Paldies! Paldies! Tagad uh, ministra kungs gribētu dot jums vārdu jūs varētu censties atbildēt uz šiem jautājumiem, pirms mēs turpinām sēdi. Tack så mycket för det. Uh, låt mig få börja då med herr... Paldies. Vispirms es sniegšu atbildi Busutilkungam. Eh, un paldies par jūsu siltajiem vārdiem. Uh, eh, runājot par uh, manas veids klātbūtni padomu, es nekad nebūtu iedomājies, ka tas varētu piesaistīt tik daudz uzmanības. Bet, uh, protams, agrāk vai vēlāk ir jāsāk. Un arī bērniem agrāk vai vēlāk ir jāsaskaras ar e, demokrātisko institūciju realitāti. Mēs esam strādājuši Zviedrijas prezidentūrā daudz pie patvērā, pat, eh, patvērumu paketes. Un mēs esam mēģinājuši virzīt šo procesu, taču, kā jūs zināt, Busutilkungs arī, kā zina jūs pārie kolēģi, ir atšķirīgi viedokļi starp dalībvalstīm un arī starp padomi un parlamentu šajos jautājumos. Es eh, eh, pasvītroju to, ka birojas eh, patvēruma jautājumos jau ir ļoti svarīgs lēmums, un pateicoties šim birojam, notiks sadarbība tīri praktiskā līmenī. Un es domāju, ka tas varētu būt pats svarīgākais no visa paveicamām. Frågan som ni ställde, det vill säga det här. Runājot par citiem jūsu uzdotiem jautājumiem, tie attiecās uz to valstu skaitu, kas interesējas par pilotu projektu Maltā. Kāds tad eh, būtu adekvāts dalības līmenis šādā pilotprojektā? Es domāju, ka šāda pilotprojekta virzība ir ļoti pozitīvā. Un eh, tā kā šeit ir runa par pilotprojektu, mēs varam eksperimentēt eh, par to, kā mēs, kā mēs šos jautājumus organizējam un īstenojam. Un es ļoti esmu interesēts galā rezultātos šim pilotprojektam. Runājot par Lībiju, es un, vic, un, un Barokungs, komisijas vicepriekšsēdētājs, pagājušai, eh, šajā vasarā tikāmies ar Lībijas valdību, un tas notika mūsu sadarbības ar Lībijas eh, ietvaru, Lībiju ietvaros. Eh, taču, Lībijas valdības atbildi tika saņemta ļoti vēlu, un šī iemesla dēļ mums uh, bija grūtības tikties ar atbildīgo ministru, kurš turklāt vēl bija slims. Jonsas kundze, es eh, atbalstu jūsu viedokli, jūsu sacītais ir ļoti svarīgs, jūs runājāt par uh, Albāniju un Bosniju Hercegovīnu. Tās ir valstis, kurām ir jāīsteno reformas, lai varētu izmantot E, vīzu izņēmumu e, nosacījumus. Un e, padome šajā sakarā izteiksies vēlāk. Tālāk mēs esam arī daudz strādājuši pie vīzu režīmu izņēmumiem. Un mums tagad vajadzētu uzklausīt parlamenta viedokli šajos jautājumos. Tāpat arī ir svarīgi izveidot strateģisko komiteju, kura mūs informēs par eh, rezultātiem. Un pēc šīs komitejas mēs izveidošanas mēs varēsim situāciju izvērtēt. Tālāk runājot par eh, eh, patvērumu, piekļuvu patvērumu sistēmai trešo valstu pārstāvjiem. Tas ir ļoti, ļoti delikāts un sarežģīts jautājums, kurā mēs saskaramies ar dažādām problēmām. Taču vēlos pasvītrot, ka 57. lapusē Stokholmas programmā punktā uh, Eh, pieeja Eiropai globalizētā pasaulē ir apakšnodaļa, eh, kuras virsraksts ārējo robežu pārvaldība. Angļu valodā eh, tas skar sekojoši. Robežu kontrolas stiprinā, stiprināšana nedrīkst kavēt E, kavēt piekļuvu robežām tā personām, kas atrodas īpašā situācijā, tīpaši personām, kas ir, ir ļoti viegli ievaidojums, e, e, kas bauda starptautisko aizsardzībai, runājot pār nepavadītu, nepilngadīgo pavadīšu ierašanos. Šis, es domāju, ir ļoti skaidrs politisks jautājums, un mēs norādām, ka tie ir jautājumi, pie kuriem ir jāstrādā. Tālāk Kellers kundze par Stokholmas programmu. Paldies par jūsu sirsnīgajiem vārdiem mēs nevienmēr varam piekrist, taču, manuprāt, jūsu eh, sacītais bija ļoti interesants mūsu uh, Stokholmas programmas sagatavošanas ietvaros. Ir jāmeklē ilgtermiņa risinājumi imigrācijas jautājumu pārvaldīšanā un ne tikai īstermiņa. Un visbeidzot, runājot par uh, vienošanos un saskaņošanas darbiem ar mūsu kaimiņu valstīm. Tā ir iespēja mums uzstāt uz šādu veidu diskusijām. Mums ir bijušas diskusijas ar uh, uh, Mums ir bijušas eh, mazāk veiksmīgas diskusijas ar Lībiju, veiksmīgākas ar Turciju, un tāpat arī mēs ļoti lielu uzsvaru liekam uz cilvēktiesību jautājumiem. Un to persontiesībām, kas var gūt uh, eh, izmantot aizsardzības eh, pasākumus pašā Turcijā. Tāpat arī Stokholmas programmā ir ne tikai cilvēktiesību jautājumi. Mēs arī pasvietrojam tos faktus, kā cilvēktiesību jautājumi ir jāņem vērā visās mūsu tikšanās reizē, eh, visā, ikvienā mūsu sadarbībā. Tāpat arī vēlos atsīt, ka ja mēs vēlamies um, strādāt efektīvi, mums ir efektīvi jāsadarbojas ar Frontex, mums ir vajadzīgs lielāks koordinācijas darbs, ja mēs vēlamies veiksmīgi šos jautājumus virzīt uz priekšu. Paldies! Mums ir šobrīd seši kolēģi, kuri ir lūguši vārdu. E, ir vēl divas jautājuma kārtas. E, Vikštroms kundze ir pirmā. Paldies priekšsēdētājiem! Eh, paldies, eh, Tobijas, eh, par to, ka esat atkal kopā ar mums. Paldies par uzstāšanos mūsu komitejā jau vairāk kārt. Man, kas esmu nesen ievēlēta Eiropas parlamentā, ir ļoti patīkami tikties ar Zviedrijas prezidentūras pārstāvi. ir notikušas vairākas diskusijas un nebeidzams debats par Stokholmas programmu. Un e, daudzi e, pilsoņi ir iesaistījušies e, šīs programmas atbalstā. Es domāju, ka mēs esam krietni pavirzījušies uz priekšu, piemēram, runājot par eh, vīzu liberalizāciju Rietumbalkānos, tāpat arī par eh, cilvēku tiesību eh, aizsardzības jautājumiem, par patvērā, patvērumu meklētājiem. Šie visi jautājumi ir, tiek skatīti Stokholmas programmā, un tāpat arī jānorāda, ka Eiropā ir jārespektē cilvēktiesību principi un humāni principi. Taču ir atlikuši E, krietni vien daudz izaicinājumu un grūtību, kas ir jāatrisina. Es domāju par tiem, kuri nelegālā veidā mēģina iekļūt Eiropas Savienībā, riskējot ar savām dzīvībām. Ir ļoti svarīgi palīdzēt šīm personām. Un jūs tik tiešām apliecinājat savu labo gribu kā ministrs. Taču manuprāt, ir ļoti nozīmīgi ļaut šīm personām griezties vēstniecībās visā pasaulē, lai mēģinātu legālā veidā nokļūt Eiropas Savienībā. Un, Bilstroba kungs, es gribētu uh, E, jautāt, vai esat gatavs atbalstīt Amnesty International piedāvāto konkrēti atbalstīt pilsoņu iespējas vērsties konsulātos un vēstniecībās. Ir svarīgi, lai tie, kuri baidās par savām dzīvībām, varētu izmantot juridiskus iemeslus, lai varētu nokļūt Eiropas Savienībā legālā veidā. Manuprāt, Tieši šādā veidā mēs varēsim pāriet no vārdiem pie darbiem un īstenot to labo gribu, kas tiek pausta Stokholmas programmā. Paldies vēlreiz par jūsu iesaistīšanos šajā darbā, kas mūs tik tiešām iedvesmo mūsu komitejas darbā. You, to, to to... Dārgie kolēģi, lūdzu, izsakieties īsi, pretējā gadījumā atkal mums būs problēmas ar laiku. Tavareša kungs, lūdzu. Thank you, Mrs. President. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es ļoti kritiski izturos pret Eiropas imigrācijas politikas dažiem aspektiem, un es domāju, ka uh, tur jābūt taisnīgākai, realistiskākai un uh, tādai politikai, kas respektē cilvēktiesības. Un um, ir arī uh, jāatver legāli imigrācijas kanāli. Un tāpēc man bija prieks, ka ministrs līdzīgi arī izteicās. Zviedrijas prezidentūrai noteikti ir jāpasakās par paveikto darbu patvērumu jomā un arī uh, Eiropas parlaments šeit iesaistījās. Šis te patvērumu atbalsta birojas ir izveidots tieši pateicoties uh, abām šīm institūcijām. Uh, pārvietošana ir tāds ilgspējīgs risinājums un jo īpaši dažādām uh, bēgļu grupām, šīm te vājākajām bēgļu grupām, mēs šeit nerunājam par neatrisināmu problēmu. ANO aģentūra runā par 200 tūkstošiem bēgļu, kas būtu jāpārvieto gada laikā. ASV saņem apmēram 60 tūkstošus Un uh, Kanāda, Austrālija un citas uh, valstis arī dara savu daļu. Eiropā Zviedrija ir plašas tradīcijas uh, pārvietošanā un uh, esmu Eiropas parlamenta referents par pārvietošanas programmu. Un es domāju, ka mēs visi varam būt vienas brātis, ka ir daudz iemeslu, lai uh, mēs prasītu šādu labu Eiropas pārvietošanas programmu, lai cilvēki, kuri riskē uh, ar dzīvību savās valstīs, lai viņiem nebūtu vēlreiz jāriskē ar savu dzīvību, šķērsojot, piemēram, vidusjūru. Bet tas, kas tagad ir, tā vēl nav īsta programma, kas uh, varētu novest pie kopīgas pārvietošanas problēmas. Tagad ir tikai budžeta pozīcija, uh, kas eh, palīdz ar finansējumu valstīm, kuras apņemas eh, uzņemt bēgļus. Bet vairāk nekas eh, vairāk nav šajā programmā, nav tāda saturīga tā programma vēl. Atšķirīgas valstis šo pārvietošanu, uzņemšanu dara atšķirīgā veidā, arī par kvalitāti vēl nekas nav noteikts un labiem standartiem. Esmu runājis uh, parlamentā ar saviem kolēģiem un arī ar komisiju, lai noskaidrotu, kas uh, varētu pamudināt uh, valstīm piedarīties šajā bēgļu uzņemšanas programmā, pārvietošanas programmā. Un es domāju, ka tā nevar būt tikai nauda. Tur jābūt cilvēku resursiem, uh, zināšanām un apjomietaupījumiem. Kā būtu, ja tiktu izveidota atsevišķa vienība, kas strādātu uh, par, uh, pie pārvietošanas šajā patvērumu atbalsta birojā, kur varētu savākt informāciju, apmainīties ar informāciju starp dalību valstīm un kurā varētu uh, arī izsniegt uh, šādus te ārkārtas brīdinājumus, ja būtu humanitārs krīzes pasaulē. Un, manuprāt, šī sistēma, kas tagad ir izveidota, nav pietiekama atbildīga. Uh, Tātad konkrēts jautājums par pārvietošanu saistībā ar Eiropas migrācijas atbalsta biroju. Paldies, Almāno kundze. Grazie, prezidente. Jo volevo chiedere al ministru Bilstrom. Paldies, priekšsēdētais kundze. Vēlējos Bilstrom kungam kaut ko jautāt, ko es uzdevu jau septembrī, tad, kad mēs bijām komitejas sanāksmē. Bet es toreiz nesaņēmu atbildu uz savu jautājumu. Vēlējos tagad labprāt dzirdēt šo atbildi. Runa ir par vienlīdzīgu attieksmi pret tiem, kas prasa patvērumu. Ja pareizi atminaties, tad dažas dalībvalstis atteicās uzņemt patvēru meklētājs, kas bija nelaba, ne, ne laba, jeb nepieņemama rīcība, un tām personām netika dot iespēju pieprasīt patvērumu. Viņas vienkārši tika nosūtīts atpakaļ. Vēlējos uzdot jautājumu. Padome. Varbūt īsti nevarēja pateikt toreiz, varbūt ir jauni apstākļi, varbūt jauni pasākumi, bet es labprāt vēlētos zināt, ko jūs par to domājat. Pirms kāda laika jūs sacījāt, ka ir nepieciešams cīnīties pret nelegālo migrāciju. Ir jāizšķir starp tiem, kas tiešām tiek vajāti un bēg no šīm vajāšanām, pilsoņu kariem. Tā nav nelegāla ieceļošana vai imigrācija. Cilvēki bēg, jo viņiem eh, ir bail no kara, bet arī šīs personas tiek uh, uztvērtas kā nelegālie imigranti un tiek nosūtītas atpakaļ. Un vēl kāds jautājums. Pēdējais jautājums, bet nevienīgais. Citi kolēģi jau jautāja par Lībiju un par sarunām šajā sakarā. Ir bijušas vairākas iespējas padziļināt šo jautājumu, bet pirms trim nedēļām bija tāda situācija, ka daži Zviedrijas prezidentūras pārstāvis sacīja kaut ko citu nekā jūs. Viņa sacīja, ka ir bijušas kādas tehniska rakstura sanāksmes, un tās esot eh, rezultējušās ar to, ka eh, šīs sarunas ar Lībiju ir mainījušās. Kā tad jūs šīs diskusijas ar Lībiju turpināsiet? Ja jūs ņemat vērā, ka Lībija nav pieņēmusi Ženēvas konvenciju, ņemot vērā arī to, ka Lībija līdz šim nav ļāvusi ANO pārstāvjiem, novērotājiem runāt ar cilvēkiem cietumos. Un jums vajadzētu rēģēt uz šo jautājumu kaut vai īsi, jo tie ir būtiski jautājumi. Paldies! Tack så mycket för ordförande. Lūdzu, Bilstrēm kungs, jums vārds. Paldies, vienu mirklīti. Tack så mycket för ordförande. En gång jag skulle bara kom. Paldies, priekšsētātājs kundze. Es atvainojos, man bija jāparunā ar kolēģi vienu mirklīti. Vīkstrēms kundze, jā, tā ir, ka migrācija ir jautājums, kurš uh, pilsoņus ļoti interesē visā Eiropas Savienībā, un Stokholmas programma tieši šī iemesla dēļ ir būtiska. Tā ir būtiska uh, pilsoņiem, bet arī citu valstu uh, pilsoņiem un ieceļotājiem. Ja mēs runājam par nelegālo imigrāciju Eiropas Savienībā, tad jautājums ir par pareizo līdzsvaru, un to arī es teicu savā ievadrunā, ka mums ir vajadzīgas robežu kontrols, kas labi darbojas, bet tajā pašā laikā nedrīkstētu būt tā, ka šīs kontrols novērš to, ka cilvēki pie mums uh, nāk un iesniedz patvērumu pieteikumus. Teikšu to pašu, ko jau teicu Gēncas kundzei. Tātad par pieeju sistēmai Tas nav vienkārši jautājums. Es tomēr gribētu uzsvērt, ka mēs turpināsim strādāt pie šiem jautājumiem. Tie nav tikai svarīgi jautājumi, bet šeit ir ļoti būtiski panākt rezultātus. Ir ļoti svarīgi, manuprāt, uzsvērt šīs te garās ilgās tradīcijas, kādas Zviedrija ir bijušas, sadarbojoties ar ASV un citām valstīm. Mēs uh, uzsveram šo jautājumu, mēs arī redzam, ka šī sistēma var labi darboties. Ja mums būs, uh, ja mēs vēlamies panākt labu eh, pārvietošanas sistēmu visām 27 dalību valstīm uh, Eiropas Savienībā, tad arī visām dalību valstīm ir jāiesaistās un visām būtu jābūt savai kvotai. Šeit ir vajadzīgs labs pamats. Bet uh, Mums ir eh, jārunā par to, kā sadalīt uh, eh, 100 tūkstoši cilvēku kvotās. Tas nav mazs skaitlis, tā nav tāda maza strateģiska kvota. Ja mēs vēlamies eh, slēgt šīs te briesmīgās bēgļu nometnes un palīdzēt visvājākajām bēgļu grupām, mēs runājam par cilvēkiem, kuriem nav nekādu resursu, viņi nevar atstāt uh, tās vietas, to vietu, kur viņi šobrīd ir apmetušies. Tātad es centīšos atbildēt gan Tavāreškungam, gan Vīkstrēmas kundzei vienlaicīgi. Es negribu ieslīgt tehniskās detaļās, Tavāreškungs, par to, kā rīkoties šajā jomā. Esmu drošs, ka tad, kad mēs uzsāksim sarunas ar parlamentu un komisiju, uh, un to noteikti darīs Spānijas prezidentūra, tad uh, būs runa vairāk par detaļām, bet uh, tagad ir svarīgi, lai būtu ne tikai sadarbība starp uh, Eiropas Savienības dalību valstīm, bet arī ar valstīm ārpus Eiropas Savienības ASV, Kanādu, un jo vairāk valsts te iesaistīsies, jo labāk. Tas nozīmēs, ka tiem, kuriem ir tiešām vajadzīga aizsardzība, būs šī aizsardzība. Alfāno kundze, jā, es atceros jūsu jautājumu, kur uzdevāt iepriekšējā sēdē, taču atbildi būs tāda paša. Pati, ko došu, mums ir jānošķir dažādu institūciju lomas. Tas ir komisijas pienākums nodrošināt, lai šīs direktīvas, piemēram, patvērumu procedūru direktīva vai starptautiskās aizardzības direktīva, tiktu ieviestas un īstenotas. Tātad Tas nozīmē arī to, ka man jāsaka Alfāno kundzei, ka viņas jautājums ir jāuzdod pareizajiem cilvēkam, un tam jābūt no komisijas. 56. Stokholmas programmas lapusē mēs uh, runājam par to, ka atbalsta birojam vajadzētu izstrādāt metodas, lai labāk identificētu tos, kuriem ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība. Un uh, Tas ir īpaši svarīgi, kad mēs runājām par jauktām bēgļu plūsmām, un mēs eh, vēlamies eh, uzlabot sadarbību ar Frontex, kur vien tas ir iespējams, bet te pašā laikā ir svarīgi nodrošināt, lai tas viss darbotos. Runājot par Lībiju, mums nav bijuši kontakti politiskā līmenī, bet tas nenozīmē, ka kontaktu vispār nav bijis. Mums ir diezgan eh, visaptveroši kontakti ar Lībiju. Uh, um, ar ārējo attiecību departamentu, uh, strādājot pie uh, nolīguma pēdējos gados. Protams, ka um, no Lībijas uh, ierodas daudz uh, ieceļotāju, bet, uh, diemžēl, Zviedrijas prezidentūras laikā mums nav izdevies uzsākt politisku dialogu, tātad politiskā līmenī. Uh, bet uh, mēs nesam devuši iespēju Lībijas iestādām uh, atbildēt eh, uz mūsu teikto, bet, uh, diemžēl, Lībijas ministrs saslim pirms varējām ar viņu tikties. Mums ir arī kontakti ar Turciju, un runājot par Turciju, arī par Lībiju, mums ir vajadzīgs plašāks mandāts, lai uh, Eh, skatītu ciešāk eh, cilvēktiesību jautājumus. Tagad pēdējais jautājumu rauns. Lūdzu, kolēģi, izsakieties lūdzu ļoti īsi. Henis Plašerte, tad eh, Bonskungs un uh, Braunkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos pateikties ministra kungam par viņa ievadvārdiem un arī izsmeļošajām atbildēm. Viens konkrēts jautājums. Uh, politiska vienošanās par Eiropas pārvietošanas programmu, vai tas tiešām nozīmē, ka 27 dalību valstības stāv tā, tas nozīmē nevis brīvprātības principu, bet visi ir iesaistījušies šajā programmā. Otrs jautājums. Ties saistīts ar to, ko sacīja Bustilkungs. Proti. Eirodāk revīzija un Dublinas programmu komisija attiecībā uz patvēr, patvērumu politiku to ir iekļāvusi savā direktīvā un ir ļoti svarīgi, domājot par visu šo pakotni, to tā kā saturēt kopā, sasaistīt kopā. Patvērumu politika un direktīva iesniegt šādu uh, priekšlikumu, es esmu pret to. Tātad vai jūs varētu pateikt, kas ir galvenais šajā te uh, patvērumu pakotnē, vai tā ir patvērumu direktīva, kas ir galvenais uh, dokuments, jo mums ir jāpanāk kaut kas 2012. gads tuvojas, un šobrīd mēs vispār nekustamies uz priekšu. Tiešām novērtēt, ja jūs varētu man atbildēt. Paldies, Bontas kungs, lūdzu. Dank u wel. Ik heb uh, twee uh, concrete vragen aan de minister. Paldies. Man ir divi konkrēti jautājumi ministra kungam. Pirmais. Tas saistīts ar legālo imigrāciju. Jūs sakāt, ka, lai Lisabonas stratēģijas mērķis sasniegtu, imigrācija ir ļoti nepieciešama. Kā jūs varat pamatot šādu apgalvojumu? Ir simtiem tūkstoši, ja desmitiem tūkstošu eh, bezdarbnieku, vai mums migrācija nepieciešama, lai nodrošinātu vai uzturētu darba tirgu? Un otrais, jūs sacījāt, ka dalība valstis ir aicinātas veicināt solidaritāti. Ko tad īsti nozīmē solidaritāte? Vai tas nozīmē, ka dalību valstīm ir jāpalīdz un jāpalīdz tām valstīm, kuras atrodas pie robežas, dienvidos, tātad jāpalīdz kontroli jautājumos robež, pie robežām, vai runa ir par kaut kādām kvotām eh, šādām pierobežu valsts, kas ir pierobežu valstīm, un ka citas valsts tā kā šīs kvotas pārņem, ka tā, ka eh, ieceļotāju skaists visās valstīs vienlīdz pieaug. Paldies. Mr. Browns. Brownsa kungs. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Bilstrēm kungs teica, ka labi pārvaldīta migrācija nāks par labu visiem. Uh, ko viņš domā, kā atbildēs tie cilvēki dalību valsties, uh, kuriem nav darba, kad viņi iero, ierauga jaunos imigrantus, kas ierod strādāt? Vai, piemēram, bezpajumtnieki, ko teiks, kad uh, ierodas imigrantu, viņiem iedod apmešanās vietas. Varbūt tas ir tāds labs grības paraugs vai devīgums, bet uh, Uh, tur ir jāuzņem zināms upurs arī devējiem, bet uh, upurus migrācijas jomā nedos, uh, nesniegs ne politiķi, ne padomes pārstāvjiem Zviedrijas prezidentūru. Upuri būs jānes tieši iedzīvotājiem visnabadzīvākajiem dalībvalstīs. Un migrācijas pat nenāk par labu tām valstīm, no kurām nāk migranti. Uh, Esmu uh, redzējis, ka manā uh, pilsētā strādā uh, cilvēki medicīnā no trešajām valstīm un uh, tas īstenībā nenāk par labu šīm valstīm, jo šie cilvēki strādā pie mums, nevis savās valstīs. Ekonomikā migrācija veicina tikai globālā kapitālisma intereses un uh, neņem vērā vājākās grupas. Runājot par patvērumu meklētājiem, manuprāt, tad, kad viņi pirmo reizi ierodas drošā valstī, viņi vairs nav Um, patvēru meklētāji, bet viņi kļūst par ekonomiskiem migrantiem. Ir daudzas valstis pasaulē, kurās nav jauka dzīvot, un man ir līdzjūtība pret cilvēkiem, kas tur dzīvo, bet Eiropa vienkārši nevar uh, nodrošināt mājas uh, visiem, jo tad Eiropa vienkārši būs pārpludināta ar uh, cilvēkiem. Paldies, Bilsrēm kungs, vai jūs esat gatavs atbildēt? Jā, arī jā, Fūrfāna, taksimikjām. Paldies. Es Eh, gribētu sākt ar atbildi Henis Pēckats kundzei par eh, atpakaļ apmešanos. Eh, ļoti īsi, jo šis jautājums tiks nodots Spānijas prezidentūrai un diskusijas turpināsies st starp padomu parlamentu. Es šeit domāju konkrēti par finansējumu jautājumu. Tātad es izteikšos ļoti īsi. Bontes kungs, manuprāt, mēs, mums ir grūti saprasties par uh, imigrāciju, ekonomisko mēs nevarējām vienoties iepriekšējā nedēļā Strasbūrā, un es nevaru piekrist vēl aizvien, es neredzu saikni starp imigrāciju un bezdarbu. Manuprāt, tie ir pilnīgi atšķirīgi jautājumi. Eiropas Savienībai būs e, tuvāko gadu laikā nepieciešami imigranti, ja mēs vēlamies sasniegt Lisabonas stratēģiju, konkrēti Eiropas e, konkurētspējas celšanu E, par jūsu pirmo jautājumu runājot. Stokholmas programma tiecas uz nelegālo imigrāciju un savukārt mēs e, šeit runājām par legālo imigrāciju. Tas ir svarīgs Viedrijas e, prezidentūrai un visai Eiropas Savienībai. Jūs runājāt arī par dalību valstu atbildību solidaritātes ziņā. Un šodien Es eh, sacīju, ko es domāju par šo solidaritāti. Es eh, runāju par eh, atpakaļ uzņemšanas un atpakaļ apmešanās sistēmu, kas ir ļoti nozīmīga. Piemēram, Nīderlande ir tādu veiksmīgu sistēmu izveidojusi, taču, manuprāt, ir jāatrod līdzsvars no vienas puses, lai būtu robežu kontroli un lai būtu solidāra sadarbība šajā līmenī, un no otras puses ir jāpalīdz pasaules valstīm, kurās ir bēgļi, kas dzīvo robežu iekšienē, lai gan šīs valstis nav Eiropas Savienības dalībvalsts, tas ir svarīgi Eiropas Savienībai, runājot par šāda līmeņa sadarbību. Un tāpat arī es gribu atgādināt savu Busutilam kungs, um, Busutil kungam sniegto uh, atbildi. Bontes kungs, uh, jūs runājāt pār imigrācijas nozīme Eiropas Savienībai. Ir tiesa, ka daudzi imigranti Eiropas Savienībā ir eh, uz vietas, ir ieradušies, un mums ir problēmas ar eh, nabadzību, ar, ir demogrāfiskas problēmas. Un eh, Stokholmas programmā mēs esam norādījuši, kā nākotnē organizēt pret eh, to imigrantu dzīvi, kuri strādās Eiropas Savienībā. Ir nepieciešama adekvāta sistēma, jo ir jāņem vērā vajadzības atšķirīgi dažādās dalībvalstīs. Jūs, piemēram, runājat par uh, medicīnas māsām. Ir Zviedrijas eh, ziemeļos reģioni pašvaldības, kuras netiktu galā, ja nebūtu trešo valstu medmāsu, jo visas uh, Zviedrijas medmāsas ir devušās uz Zviedrijas e, dienvidiem, vai nu labāk atalgoja, vai citu iemeslu dēļ. Un arī es domāju, ka vajadzētu izvairīties no apvērstā koloniālismā teorijas, tātad e, meklēt e, citos pasaules reģionos E, e, lai nosūtītu atpakaļ ģimenes, kuras būtu gatavas tur e, apmesties atpakaļ uz dzīvi. Tas neietilpst Zviedrijas prezidentūras garā. Un es arī nedomāju, ka Stokholmas programma kaut ko tam līdzīgi piedāvā. Pilnīgi pretēji. Mēs runājam par uh, Eh, pozitīvām iezīmēm, eh, ko varētu nodrošināt labi pārvaldīta legālā migrācija, kas būtu pozitīvs gan izcelsmes, gan tranzīta, gan eh, uzņemšanas valstīm. Tas ir strateģiski un politiski ļoti būtiski. Paldies, paldies, Bilstrom kungs, paldies, ka bijāt kopā ar mums un atbildējāt uz mūsu jautājumiem. Un paldies par sadarbību ar jums šo mēnešu garā, laikā. Un Apsveicu Zviedrijas prezidentūru par tās gotajiem panākumiem un vēlu veiksmi turpmākajā darbā. Un ceru uz mūsu turpmāku veiksmīgu darbību šajā darbā. Paldies, priekšsēdētāji, paldies eh, Libei komitejai par sadarbību ar mums. Es jums novēlu priecīgus Ziemassvētkus un vēlreiz paldies jums! Dargie kolēģi, tagad mēs mm, pārējām pie balsošanas, taču pirms mēs balsojam, mums ir jāapstiprina uh, iepriekšējās sanāksmes protokols. Ja iebildumu nav, mēs eh, apstiprinām 16. jūlija, 22. jūlija, 29. 30. septembra, 5. 6. oktobra un 12. novembra eh, sēžu protokols. Iebildumu nav. Paldies! Tādējādi mēs e, pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir balsojums par ierobežojušiem pasākumiem, kas ir virzīti pret atsevišķām personām un e, struktūrām, kas ir saistīts ar Usam Bin Ladenu, Alkaidu, e, Talibu, uh, tīklu attiecībā uz Zimbabvi un virzītas pret atsevišķām juridiskām un fiziskām personām, ņemot vērā situāciju Somālijā. Pirms mēs eh, pieņemam eh, rezolūcijas, gribētu dot vārdu Eiropas parlamenta juridisko dienestu pārstāvim Bredlijam. Eh, priekšsēdētājs referenta vārdā ir nosūtījis vēstuli pieprasot cita starpā kāda būtu juridiskā bāze, kas ir priekšmets šajā rezolūcijā. Un juridisko bāzi mēs e, jau tika apspriestā juridisko lietu komitejā 3. decembrī. Un tagad es dodu vārdu Bredlī kungam, lai paskaidrotu sīkāk e, šos aspektus. Bredlī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms dažiem gadiem bija uh, Brītu televīzijā uh, programma Dzīve uz Marsa. Tur bija runa par uh, policistu, kas uh, uh, pamodās 2000, 1973. gadā it kā ceļoja laikā, un viņš runāja par uh, mobiliem telefoniem un ka būs sievieta premjera. Izlasot šos priekšlikums, eh, es jutos nedaudz kā skatoties šo seriālu. Tie ir eh, sastādīti citā laikā, it kā līdzīgi un pazīstam, bet pilnīgi nepieņemam. It kā mēs būtu smieklīgi saģērbušies. Priekšsādātais kundze komisija uzskatīja, ka šo, eh, šos priekšlikums var pieņēma saskaņā ar, 2000, ar 215. pāntu par Eiropas Savienību otro punktu. Jūs zināt, ka šeit tiek paredzēta Eiropas Savienības parlamenta informēšana, kas ir solis atpakaļ no konsultāciju procedūras, kas it kā bija spēkā. Un šeit ir trīs iemesli, kāpēc šie priekšlikumi nevar tikt pieņemti, balstoties uz 315. pantu Eiropas Savienības līgumā. Tur ir runa par nosacījumiem, kādā var izmantot šo pantu. Uh, uh, to, ka es izsaku šo priekšlikumu šiem trim pasākumiem un par saturu šajos priekšlikumos, kuri tiek izteikti šai komitejai. Pirmkārt, šie pasākumi tikai var balstīties uz, 2000, uz 215. pantu, ja lēmums tiek uh, pieņemts saskaņā ar uh, otro sadaļu piekto uh, nodaļu uh, līgumā. Tātad ir jābūt uh, Uh, padomas uh, ārpolitikas un drošības politikas lēmumam, pirms var izmantot 215. pāntu, bet šāds uh, lēmums nav pieņemts mm, attiecībā ne uz vienu pret šiem, no šiem priekšlikumiem. Tātad 2000, 215. pāntu nevar izmantot, jo nav izpildīts šis nosacījums. Zimbabves priekšlikuma uh, Uh, sakarā ir uh, pieņemta kopīga pozīcija, balstoties uz uh, iepriekšējo līgumu nekā Lisabonas līgumu, bet šis nav otrās sadaļas priekšlikums, tas ir cits juridisks instruments ar atšķirīgu ietekmi. Un to pieņēma saskaņā ar procedūrām, kas ir atšķirīgas pirm, no tām, kad pirms stājās spēkā Lisabonas līgums, un ir jāņem tagad vērā atšķirīgais juridiskais ietvers gan uz KDP, gan Eiropas Savienību vispār. Uh, Mūsu eh, prie, viedoklis priekšsēdētājs kundze ir tas, ka nevar eh, šo te mm, lēmumu izmantot par padām, pamatu. Komisija var teikt, varbūt eh, tātad mm, padomu nevar pieņemt šīs, šos dokumentus. Ko tiek teikts, ka. were submitted by the Commission acting on its own and their, their adoption. Un <clears throat> eh, šāda pieņemšana šobrīd būtu procesuāli nepa, nepareiza. Trešais iemesls. Eh, priekšlikumi nevar tikt pieņemts saskaņā ar 215. Eh, pāntu saturdēļ. Kas, kas neņem vērā gan izlaisto, gan ietverto sākot ar 15. pantu 3. punktu. Šeit tiek pieprasīts, lai ierobežojušie pasākumi paši par sevi iekļautu nepieciešamos eh, pa, pasākumus, pa, drošības pasākumus. Un no trim priekšlikumiem tikai bija Alkaidas priekšlikums ietver nepieciešamos priekšlikumus, kamēr pārējie divi. Mūsuprāt, nesaskāra ar 215. pantu. Tālāk par Alkaidu un Somāliju priekšlikumiem. Šeit ir atsauces uz 90. Eh, gada komitoloģijas priekšlikumiem un eh, priekš, eh, lēmumu. Mūsuprāt, uz to vairs nav iespējams atsaukties, jo šeit ir iesau... šeit ir spēkā 202. pants dibināšanas līgumā, kurš ir ticis atcelts. Tālāk mēs pārējām pie 75. pantā e, Eiropas Savienības e, funkcionēšanas līgumā par pasākumu saturu. Ir norādīts, ka parlaments un padome kopīgi pieņem e, ietvaru administratīviem pasākumiem par kapitāla kustību, tādiem kā fondu iesaldēšana privātām personām un organizācijām. Uh, Mēs e, gribam noskaidrot, ko nozīmē iedvars administratīvām procedūrām, jo tā būtu jauna tehnika. E, mums ir, ja ir runa pār to, ka mēs identificējam šīs personas vai juridiskās vienības, tad mums ir jānosaka, e, jānosaka, kādā veidā mēs to definējam. Tāpat arī mums ir arī E, jānorāda, ka šeit tiktu aizliegta jebkāda papildusdarbība šiem e, e, fondiem, kapitāliem, tāpat arī būtu, jā, no, tas nozīmētu informācijas apmaiņas aizliegumu. Un 75. pants tiek ierobežots uz mērķiem kurus var pieminēt šajā sakarā. E, Mērķi, e, pasāk, e, tie būtu uzskaitām kā pasākumi cīņā pret terorismu. Mūsuprāt, Alkaīda sakarā mēs varētu izmantot 75. pantā pieminētās institucionālās korekcijas. Un, un ja mēs skatām regulu 88.02, eh, eh, tad ir skaidrs, ka eh, tās mērķis ir cīnīties pret terorismu, vēl jau vairāk par materiālo saturu regula grozītu 2002. gada regulu, taču nemainītu tās raksturu kā, kā ietvaru pasākumu. Un ja Alkaidas priekšlikums būtu balstīts uz 75. pantu, tas būtu likumdošanas akts, un tāpēc a, nacionālajiem parlamentiem būtu jādod a, savs. A, savu piekrišanu. Tālāk, runājot par Zimbabves vai Somālijas priekšlikumos šeit, e, nav atbilstības kopienas mērķiem cīņā pret terorismu, respektējot cilvēktiesības un tiesiskumu. Somālijas sakarā mēs runājam par e, individuālām personām, kuras apdraud mieru un drošību Somālijā. Vai varētu rasties e, sīks jautājums? Mēs nevaram balstīt to visu uz 352. pantu Eiropas Savienības funkcionēšanas līgumā, kurš ir, kā jūs zināt, klauzula, kura tiek izmantota, kad nav citu juridiska nosacījumu. Un saskaņā ar 352. pantu tā izmantošana ir iespējama tad, ja līgumos nav nepieciešamās pilnvaras paredzētas citur. Mūsuprāt, ka Eh, šīs pilnvars ir paredzētas vai nu 75. vai 215. pantā. Bet Zimbabves un Somālijas gadījumā mm, padomu vēl šīs pilnvaras nav izmantojusi. Tālāk eh, vēl divi citi jautājumi, kas pieminēt vēstulē, nav nekāda iemesla izmantot dubulto juridisko bāzi, jo mērķi abos gadījumos ir atšķirīgi un par eh, papildu Eh, konsultācijām. Pirms Lisbonas eh, sakarā padomu varēja konsultēties ar parlamentu. Un priekšsēdētāji, šī analīze atbilst analīzē, kuru pieņēma, eh, tai analīzē, kas tika pieņemta pagājušā nedēļā. Paldies! Paldies! Es ceru, ka jūs varējāt izsakot un saprast eh, visam, un tagad balsosim. Mums ir um, deviņi grozījumi. Pirmkārt, mēs balsosim par Bauskurtas kundas grozījumu numur viens, kurš par, pret, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, divi ir pret, atturas pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Piektais grozījums par, pret, divi ir pret, atturas pieņemts. Sastais grozījums par, pret pret, atturas. Es domāju, ka mums ir jāpārskaita. Let's check, will you... Pārbaudīsim, lūdzu, izmantojiet. Vai jums ir jūsu kartas līdzi? Nē, tad uh, labi, balsosim. Pajautāšu vēlreiz. Tātad par. It's adopted. Pieņemts. Es domāju, ka tas ir pieņemts. Okay, it's adopted. Labi, pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad balsosim par uh, visu rezolūciju kopumā par pret atturas pieņemta. Paldies, kolēģi! Mēs nebalsosim par sesto punktu, kā jau sēdz sākumā minēju. Un uh, tagad mēs varam skatīt septīto punktu mūsu darba kārtībā. Tā ir eh, pārēja no Schengens informācijas sistēmas 1 plus uz otrās paudzes Schengens informācijas sistēmu, kas ir SIS 2. Eh, šeit mēs runājam par regulas grozījumiem un lēmumu grozījumiem. Šī ir tātad pirmā eh, viedokļa apmaiņa bija 1. decembrī, un ka Eljo kungs, kurš ir referents, stādīs mums priekšā savus uh, ziņojumu projektus. Un tad mēs lūgsim Zviedrijas prezidentūru izteikt komentārus, un, protams, visi deputāti varēs iesaistīties uh, diskusijās. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šos līgums ietekmēs Lisabonas līgums. Viens no priekšlikumiem ir uz uh, trešā pīlāra bāzes balstīts, un komisija uh, ir aicināta informēt mūs par to, kā rīkoties tālāk šajā pakotnē. Vispirms došu vārdu Koeljo kungam, kurš ir referents lūdzu. Paldies, eh, priekšsādātājs kundze. Kā jau jūs teicāt, tad uh, ne, pirms neilga laika mums bija viedokļa apmaiņa par šo tēmu. Es negribētu atkārtot tos argumentus, kurus toreiz izteicu. Gribētu tikai atgādināt, ka parlaments ir ļoti nobažījies par vilcināšanos, kas eh, šobrīd notiek saistībā ar Schengens informācijas sistēmu. Tas pats attiecas arī uz vīzu sistēmu. Mēs pieņēmām rezolūciju plenārsēdē par šiem jautājumiem. Pēdējā vispārējo lietu padome uh, nolēma arī šo te tekstu, kas ir paredzēts, bija paredzēts uz gada beigām, to vēl atlikt. Uh, tas tagad ir atlikts uz nākamā gada janvāri. Saskaņā ar pieejamo informāciju uh, viss norāda uz to, ka šajā tekstā, ja būtu negatīvs rezultāts, tad tas nozīmē to, ka uh, būtu jāceļ līgums ar uzņēmumiem, kas, eh, ar uzņēmumu, kas ir atbildīgs par šo pārēju. Un eh, es gribētu dzirdēt atbildi no komisijas šeit. Runājot par eh, priekšlik, priekšsādātājs no, un minētajiem priekšlikumiem, vispirms par regulas priekšlikumu. Pirmajā pīlārā Eh, tur būs jauns juridiskais pamats, ja nemaldos, tad tas būs 74. līguma pāns. Būtībā šis priekšlikums nemainīsies gan. Priekšlikums, kas tika trešajā pilārī iekļauts, to vēlreiz būtu jāiesaka. Es būtu priecīgs, ja komisija varētu mums sniegt vairāk informācijas nu, par saturisko pusi. Pēdējās sanāksmes laikā Mēs negribējām komisijai dot tukšu čeku. Mēs sacījām, ka ir ļoti svarīgi noteikt termiņu. Mēs nepieņemam priekšlikumu, kuram nav noteikts termiņš. Es domāju, ka parlamentam vēl ar vienam jābūt iesaistītam, jo tas ir atbildīgs par lēmumu, un tāpēc parlaments ir arī atbildīgs lai šī imigrācija darbotos pēc jaunās sistēmas. Parlamentam būtu jābūt informētam par eh, visiem pārbaudēm, ir jābūt piekrišanai, ir jābūt informācijai par tehniskiem risinājumiem un pasākumiem, kādi tiks eh, pieņemti. Mums ir jākritizē risinājums, ko ieteica Global Management. Mums tiešām žēl, ka šis varētu būt labs risinājums, bet žēl, ka tas nav pieņemts agrāk. Mēs vēlamies paturēt tiesības Eiropas kopienas ties, kopien tiesas priekšā sniegt informāciju par šo projektu. Priekšsēdētājs kundze, tagad būtu laiks uzklausīt arī komisijas pārstāvis, un tāpat arī padomas pārstāvis, un īpaši jau Schengens darba grupas pārstāvis, kas šodien ir mūsu vidū. Paldies, Koelio kungs, Andrēs Feilgers, kurš ir eh, Schengens darba grupas priekšsēdētājs, ir ieradies, lūdzu, dod jums vārdu. Runātājs nav iesniedzis mikrofonu. Tack för ordförande och eh, god eftermiddag till övriga ledamöter. Eh. Paldies, priekšsēdētāji. Esiet sveicināti visi. Eh, prezidentūra ir eh, veikusi sarunas jau kopš eh, priekšlikuma saņemšanas septembrī. Un mēs gaidām jaunos priekšlikums Lisabonas līguma ietvaros. Es pētīju parlamentā ziņojumu priekšlikumu un ar gandarījumu konstatēju, ka tas atbilst tām diskusijām, kas ir līdz šim notikušas padomē ir jau svarīgi punkti, kurus pieminēja kolēģi Kungs. Un ar šo priekšlikumu mums ir jāsakārto pēdējās tehniskās problēmas, kā arī padome pauž gandarījumu par to, ka tiek izveidot pamata globālās pārvaldības padome, kurai vajadzētu uzlabot dalībvalstu iespējas noskaidrot to, kas būtu uzlabojums projekta kvalitātei. Līdz šim padomē diskusijas eh, notika dalībvalstis uzskata, ka ir jānosprauž eh, konkrēts datums, termiņš, kā jau to norāda parlaments savā ziņojuma projektā. Un tagad eh, atsevišķas detaļas, kuras mēs eh, piezīmējām, atzīmējām jūsu ziņojumā. Sen, eh, för beslutsfattande. Attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procedūru e, migrācijas jomā mēs e, nonākam pie šī projekta pēdējā etapa. Tātad notiek pāreja no esošās uz nākamo sistēmu. Un pašreizējā regulējumā ir mazliet delikāta situācija, taču es domāju, ka padomi pat labāk nekā prezidentūra spēs aprakstīt lēmuma pieņemšanai paredzēto procedūru. Annars så delar vi, eh, som jag sa, för... Un papildus tam kā jau es sacīju, iespējams, jūs būsit pārsteigti, ka mums ir ļoti daudz kopīgu uh, pozīciju šajā projektā. Tātad jūsu priekšlikumiem būtu jātiek pieņemtiem padomē, un ir svarīgi pasvītrot to, cik svarīgi jautājumiem. vikten att, att, att hålla det här systemet öppet för även... även en... Un arī šīm sistēmām ir jā, jāpaliek atvērtām. Koeģo kungs runāja par eh, padomas secinājumiem, kas tiek kā pieņemti pirmdien un kuri attiecas uz SIS 2. Un kā to sacīja Koeļu kungs? Padome uzskata, ka kavēšanās eh, reģistrēšanā līdz eh, kādu bija vērojama līdz šim, vairs nevar tikt eh, pieļauta. Jo ja mēs kavējamies šo pasākumu īstenošanā, tad ir ļoti žēl, jo mēs jau kopš 2004. gada kavējam, gatavojam šos pasākumus un uh, ļoti, ļoti žēl, ka padomi nav spējusi to visu pieņemt līdz 2001. gada janvārim. Un jā, vēl mēs nespējam īstenot sistēmu tehnisku problēmu dēļ no mm, piegādātāja puses. Tād mēs uzskatām, ka e, šis, e, šis mēģinājums ir izgāzies. E, šis uh, Eh, šis eh, mēģinājums pāriet uz. Eh, At, den alternatīva lösningen. Ar rezerves scenāriju varētu tikt īstenots drīz, lai varētu īstenot tās funkcijas, ko pārēdz SIS-2 juridiskais instruments kopš 2006. gadā. Tādējādi pilsoņi un eh, varas iestādes izmantos, uz tiem tiks attiecināta viena un tā pati sistēma, un mūsuprāt tas ir pozitīvi. Jag ska inte orda mer om detta nu. Eh, jag kan som avslutningsvis säga... Lūk, es nevaru uh, Eh, sīkāk eh, izvērsties par šo tēmatu, taču es gribu norādīt, ka mēs neesam paredzējuši papildu sanāksmes darba grupā eh, šiem jautājumiem Zviedrijas prezidentūras ietvaros. Mēs informēsim Spānijas prezidentūru detalizēti un ņemsim vērā parlamenta viedokli pēc šīs dienas diskusijām un arī informēsim parlamentu pār uh, šī instrumenta sakarā notiekošo tīri tehniskā ziņā SIS-2 projektā. Paldies! Thank you, Mr. Fagran, and now we... Paldies, un tagad uh, uzklausīsim komisijas viedokli. Tudrakī kungs, kurš pārstāv komisiju, lūdzu jums vārds. Uh, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es nepievērsīšos šiem te grozījumiem un detaļām, jo par to mēs jau runājām pagājušajā nedēļā, kad sniedzām pirmo prezentāciju. Pirmkārt, gribētu atbildēt uz tiem jautājumiem, kurus Koeljo kungs uzdeva. Par tehniskajām kavēšanās problēmām, to es uzsvēru jau pagājušajā nedēļā, Komisija ļoti atklāti par to runājas. Jā, ir bijusi kavēšanās, vilcināšanās tehniskajā posmā, līguma posmā, un es domāju, ka tas ļoti skaidri tika arī prezentēts. Vīca priekšsēdētājs oktobra beigās, kad viņš runāja plenārsēdē, arī par to runāja. Un, um, ir arī sniegta rakstiska atbilde uz uzdotajiem jautājumiem, kurus Kvēljo kungs un citi uzdeva plenārsēdes laikā par pašu ziņojumu. Pirmkārt, šo uh, konstruktīvo pieeju, ko ir ieņēmis Koeljo kungs, tas ir ļoti pozitīvi. Ieteikumi iet lielā mērā vienā solī ar kompromisu tekstu, kur minēja jau prezidentūras pārstāvis. Uh, Un šis teksts ir diskutēts, apspriests pēdējos mēnešos Schengens darba grupā. Es gribētu pieskarties dažiem jautājumiem, kas, manuprāt, ir būtiskākie jautājumi, kas ir minēti ziņojumā. Pirmkārt, datums. Es domāju, ka tas ir, protams, jāsaprot, ka komisija eh, negribēja vienkārši uh, neminot datumu, kaut kā slēpt vai izvairīties no Eiropas parlamenta kontrols vai noslēpt kaut kādas tehniskās problēmas, kas bija šim problēma projektam. Bija vienkārši tā, ka šajā te brīdī, kad nav īsti skaidrs, kāds tehnisks risinājums tiks izvēlēts SIS-2 uh, ieviešanai, un to nosaka juridiskais pamats, tad mēs tātad nevarējām uh, noteikt kaut kādu realistisku datumu, jo tas būs atkarīgs no tiem uh, tehniskajiem risinājumiem, kas tiek izvēlē, tiks izvēlēti, bet tagad ir vairāk variantu vēl. Mēs jau uzklausījām arī prezidentūras pārstāvi, mēs uh, esam apsprieduši šos jautājumus darba grupā un mēs uh, uh, uzklausām arī kolēģi Kungu un skaidrs ir tas, ka uh, ir jānosaka šāds datums, un tomēr mums ir uh, jāpēta uh, šie te iespējami risinājumi. Tātad tas būs atkarīgs no tā, kurš risinājums tiks izvēlēts. Uh, un tā, to jau es teicu, ka tātad tas būs atkarīgs no tehniskā risinājuma, kas tiks izvēlēts. Tagadējā tehniskā platforma, uh, kas ir pēdējais kvartāls 2011. gadā. Un tas ir minēts arī ziņojumā. Runājot par alternatīvo scenāriju, kas tiktu izstādāts eh, balstoties uz eh, tagadējo SIS-1 plus eh, sistēmu, tagad uh, ir veiktas aplēses un tās ir pieejamas. Uh, 2012. gads tiek eh, teikts, kā, tad minēts kā sākuma, darbības sākuma gada gads, bet arī 13. gads, un tā kā nav skaidrs par šo datumu, kurš tad tas būs, tad eh, mēs eh, šobrīd nesniedzam konkrētu datumu. Varētu, protams, arī vēl grozīt tekstu, tad, kad uh, pienāks tam laiks, bet tas tika apspriest arī uh, Schengens eh, likumdošanas kontekstā. Mēs zinām, ka parlamentam eh, šis jautājums ir svarīgs, tad eh, mēs esam gatavi meklēt risinājumu, lai noteikti datumu tekstā. Otrs punkts attiecas uz lietoto terminoloģiju šajā te grozījumā un SIS-2 terminoloģiju. Eh, to es jau minēju pagājušajā nedēļā, bet eh, grozījuma filozofija ir tāda, ka SIS-2 ir darbība kopums, iespēja kopums, un eh, tur varētu izmantot dažādas tehniskas risinājumus, lai sasniegtu šīs funkcijas. Un ziņojumā, ko Elio kungs jau ir pauds ļoti labs priekšlikums, un mums ir prieks, ka mums ir līdzīga pieeja. Un tas tika apstiprināts arī Schengens likumdošanas sēdē. Tāpēc mēs gribētu teikt, ka terminoloģija, kas ir lietota priekšlikumā, ir nedaudz um, mulsinoša varbūt, jo um, bieži vien uh, tāpat terminoloģija tiek izmantot, lai uh, runāt par konkrēto tehnisko risinājumu. Mēs gribētu izvairīties no šādiem nosaukumiem, jo SIS 2 būtu juridiskais risinājums un nevis tehniskais risinājums. Par to būs atsevišķs lēmums. Bet, eh, protams, ka skaidrs ir tas, ko vēlējās eh, referents, un tas ir tikai formulēm jautājums. Mēs noteikti to varēsim atrisināt. Visbeidzot, ko es gribēju teikt par Eiropas parlamenta lomu visā šajā migrēšanas procesā. Un uh, kad tad notiks pārēja no SIS 1 plus uz SIS 2. Tā notiks tad, kad SIS 2 būs uh, gatava darbam. Ko mēs sapratām no ziņojuma ir tas, ka tur tiek ieteikts, ka parlamentam vajadzētu arī uzņemties zinām lomu šajā lēmu pieņemšanas procesā, kas mūsuprāt ir pretrunā institucionālajai sistēmai, kas sākotnēji tika norādīts SIS-2 juridiskajā bāzē, ja nemaldos, tas ir 55. pants. Un mēs uzskatām arī, ka migrēšanas process ir saistīts ar komisijas ieviešanas pilnvarām, tas ir tehnisks process, kamēr parlamenta loma ir likumdevēja loma, un šeit līdz ar to uh, rodas pretrunas vismaz mēs sapratām to tā, ka šajā uh, ziņojumā ir lūgts dot parlamentam zinām lomu likuma, tad lēma pieņemšanas procesā pārējā no SIS 1 uz SIS 2. Tie bija tie jautājumi, par kuriem gribēju izteikties. Uh, vēl bija viens jautājums par Lisabonizāciju. Tam arī gribētu pievērsties. Šobrīd šis te priekšlikums, sākotnējais pirmā pīlāra priekšlikums, uh, tika iekļauts arī vienotajā paziņojumā, ko komisija pieņēma pagājušajā nedēļā, un tāpēc šis priekšlikums uh, paliek vēl un uh, procedūra turpinās. Vēl nav izlemts, uh, diemžēl, komisijas iekšienē, kāda būs šī te precīzā procedūra trešā pīlāra instrumentu atjaunošanai, atkal iesniegšanai. Tas vēl tiek apspriests, to apspries ž, uh, ģenerālsekretārs un juridiskais dienests par to spriež, un tad, kad tiks pieņemts lēmums, mēs par to informāsim gan padomu, gan Eiropas parlamentu. Paldies! Paldies, Rakskungs! Eh, divi kolēģi vēlētu eh, izteikties, pirms atkal dosim vārdu referentam. Andrew eh, Kungs vispirms. Da, mulțumesc în calitate de raportor din umbră din partea grupului. Paldies, priekšsēdētāji, esmu referents no sociāldemokrāta grupas. Es atbalstu referenta Koļļo viedokli attiecībā uz eh, kavēšanos eh, SIS-2 eh, sistēmas ieviešanai. Mēs nevaram pieņemt faktu, ka nav precīza kalendāra migrēšanas sākumam, un mēs nevaram pieņemt komisijas pieprasījumu. Tāpat arī mēs domājam, ka parlamentam ir jātiek nepārtraukti informētam par testu rezultātiem attiecībā uz konversijas procesu un par to, kā eh, eh, eh, līgumus ieguvušie īsteno savas saistības un pienākumus. Mēs nevaram pieņemt e, caurskatāmības trūkumu attiecībās parlamentu. Un kā jūs sacījāt, Strasbūrā mērķi attiecībās datu aizsardzību un personas datu aizsardzību ir jāņem, jārespektē ļoti stingri. Tehnoloģiskie nosacījumi un pašas izmantotās tehnoloģijas ir, jā, tam ir jābūt vis, vis, uh, E, augstākā līmeņa. Tāpat arī komisijai būs vislielākā atbildība par e, šo personas datu aizsardzību. Un šī atbildība ir spēkā gan, gan testēšanas procesā, gan arī pēc sistēmas uh, stāšanās darbībā, vai tā būtu SIS-2 vai cita sistēma, kur darbosies. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs. Jā, dank. Also... Paldies. Komisija saka, ka datuma noteikšana nav iespējama. Paskatoties, es gan esmu jauna šajā sastāvā, bet paskatoties uz to, ka sākotnēji padomes mandāts tika noteikts līdz 2006. gada beigām un ir bijušas vilcināšanās, tad man rodas jautājums dzirdot, ka šāda datuma noteikšana nav iespējama, man ir tehniska izglītība. Man jāsaka, ka šāda sistēma vienkārši nevar funkcionēt. Citādi būtu tikai mazas lietas vēl jānokārto, bet principā tas nevar darboties, ja pēc tik ilga laika, ņemot vērā, ka pie sistēmas tik daudz ir strādāts, un ja nevar noteikt termiņu, ka tas var tikt īstenots, likts lietā, Domājot par uh, tehniskiem jautājumiem, es esmu bijusi uh, e, darbojusies satiksmes jomā un esmu saskārusies ar lietām, kur arī noliek termiņu un kas tiek pagarināti un atlikt, atlikti. Tas tiešām ir ļoti būtiski, bet to, protams, nevar salīdzināt ar SIS-2 sistēmu. Tā ir ļoti jūtīga sistēma, ļoti jūtīgs tēma. Tā ir jāfunkcionē jau no paša sākuma. Ja mēs tātad pāriem no vecās uz jauno sistēmu, un ja tā jābūt vienīgajai sistēmai, tad ir jānosaka un jābūt pārliecinātiem, ka tā darbosies dienu un nakti. Un tagad dzirdot, nav īsti iespējams noteikt termiņu, ka to var iedarbināt, tad, manuprāt, tad tiek apšaubīta šāda sistēmas vispār eh, liederība. Es, protams, saprotu referentu uh, ka principā viņam arī tāda nostāja. Un mans jautājums ir vērsts arī uz komisijas pusi. Kā tad projekts ir plānots, kā tas tika plānots, vai mēs to varam apskatīt kaut kur? Lisabonas līgums nosaka, ka mēs arī esam iesaistīti šī projekta īstenošanā turpmāk. Tātad projekta plāns būtu ļoti labi, ja mēs to varētu kaut kur apskatīt. Vai ir vēl kādi citi dokumenti, kurus varētu aplūkot? Nu, kā tad ir šī caurskatāmība nodrošināta? Mēs jau ilgi par šo jautājumu runājam, tātad par nepietiekamu caurspīdīgumu vai caurskatāmību. Padomas pārstāvis sacīja, ka tiek izveidots menedžmenta pārvaldes uh, sistēma. Vai tā ir tikai tāda alibija funkcija, vai tam ir kāda lielāka jēga, kur tikai dalību valstu pārstāv tiek eh, it kā iesaistīt šai darbībā, bet caurskatāmība atkal netiek nodrošināta. Man šī visa lieta šķiet ļoti tāda apšaubāma un nepietiekama. Arī migrācijas tiesiskie aspekti arī tam visam ir nepieciešama attīstība un attīstības mandāts, un tas tiek pagarināts un pagarināts, un man rodas jautājums, cik tālu mēs to pagarināsim, vai tas varbūt vispār vairāk nevar funkcionēt, jo tas taču maksā naudu. Tāpēc ideja uh, iesniegt prasību, ja dot uzdevumu kopienu tiesai pārbaudīt šo programmu, uh, revīzijas palātai atvainojiet tad tas varbūt varētu funkcionēt, jo citādi eh, šis projekts rada tikai neusticēšanos, tāpēc rodas jautājums, vai ir vispār iespējams šo projektu īstenot un attīstīt. Vai to vienkārši tie, kas pie tā darbojas, nevar attīstīt tālāk, vai jo tālāk to atliek, jo dārgāk tas izmaksā, nu, kā tad būs šis līgums ar šiem piegādātājiem, vai ir kaut kāds sots paredzēts, vai mēs varētu dzirdēt kaut ko vairāk, un es būtu ļoti pateicīga komisijai par sniegto atbildi. Paldies, Zamers kundze! Vai komisijas pārstāvis varētu atbildēt uz šiem jautājumiem, ko uzdev Zamers kundze? Jā, priekšsādātājs kundze, ar prieku. Es centīšos atbildēt uz katru jautājumu konkrēti. Vai jūs eh, gribētu, lai es atbildu tikai uz pēdējās eh, jautātājas jautājumiem vai uz visiem jautājumiem? Uz visiem. Labi, paldies. Tātad par pirmo. Pirmais runātājs atsaucās uz datumu, un es eh, varētu to paskaidrot, ka varbūt mani pārprata. Tas nav mūsu ziņā tad nav tā, ka komisija negrib noteikt datumu un negrib pateikt, kad tas būs, kā jau es teicu. Tagadējā tehniskajā scenārijā mums ir datums, mums ir šāds globālais termiņu plāns un tas ir 2011. gada beigas, bet tā kā šā gada jūnijā pēc debatēm padomē, vispārējo lietu padomē, uh, ir bijis šāds te ārkārtas plāns, kuru norādīja padome. SIS 1 plus platformas attīstības veidolā, tātad eh, attīstīt šādu problēmu, ja gadījum, programmu, ja gadījumā šī sistēma, tagadējā sistēma vairs nedarbotos, tad šī nedrošība uh, kavēja uh, šo te skaidrību. Mēs tāpēc skaidri nevarējām pateikt, kad šis projekts beigsies. Mēs nevarējām pateikt, ka tas būs 2011. gada beigās. Bet ja mēs pāriesim uz šo alternatīvo risinājumu, kas šobrīd uh, vēl nav, mums nav pietiekam daudz informācijas uh, par šo sistēmu, to Francija ar kādu uzņēmumu kopā izstrādā, tad mums ir tikai aplēs no šī uzņēmuma, Kā jau es teicu, sākumā tie ir 2012. gads, sākumā viņi tā teica, un tagad 2013. gads, un tieši šīs nedrošības dēļ, tad, kad mēs eh, sastādījām šo grozījumu, mēs nenoteicām datumu, bet, kā jau es teicu, mēs esam gatavi konstruktīvi kopā ar parlamentu un padomi, gatavi strādāt un raudzīties, meklēt risinājumu. Vai nu šādu uh, eh, iespēju, kā divi datumi tiek noteikti, uh, vai arī noteikt vienu datumu ar uh, iespēju to pagarināt ar komitoloģijas procedūras uh, palīdzību, kā tas ir noteikts ziņojumā. Runājot par uh, testa rezultātu cārskatāmību un par līgumiem, uh, ko Enžo kungs minēja. Es gribētu uzsvērt, ka saskaņā ar jūtisko pamatu mums ir pienākums sešu mēnešu laikā informēt par SIS-2 attīstību, un tas arī regulāri notiek. Vēl vairāk, katru reizi, kad ir bijis kāds būtisks uh, Uh, posms noslēdzies, proti lēmumu pieņemt padomē vai ir īstenot kādi testi, pārbaudījumi, tad komisija vienmēr ir informējusi Lība komitejas priekšsādātāju par šiem uh, attīstības posmiem, un eh, jūnijā tika nosūtīta vēstule, un tagad pēc pagājušās nedēļas padomas tas notiek, un mēs esam arī atbildējuši rakstiski um, bez šīm te motiskajām atbildēm un motiskās uzrunas, kas bija oktobra beigās sesijā, esam atbildējuši rakstiskus jautājumiem. Un es gribu atgādināt, ka plenārsēdē gan arī tur, gan, gan rakstiskajās atbildēs uz jautājumiem mēs esam norādījuši gan uh, sodu apjomu, kas ir tagad jau 3 miljonu eiro eh, sasnieguši mm, pret tagadējo eh, piegādātāju un esam runājuši par visiem šiem te maksātās naudas aspektiem. Šī informācija tiek sniegta un nākotnē gribu teikt, ka tad, kad eh, būs kaut kāds kaut kādas izmaiņas, līgumiskas izmaiņas vai tehniskas izmaiņas, mēs noteikti par to informēsim Eiropas parlamentu. Runājot par eh, šo te pārvaldības padomi, tā sloma tieši ir tāda - iesaistīt dalību valstis vairāk šajā te programmas koordinācijā. Ir astoņi dalību valstu eksperti šobrīd, kuri katru nedēļu tiekas ar mūsu tehniskajiem ekspertiem, un viņi, viņiem it kā norāda mm, ceļu, kādā šim projektam vajadzētu attīstīties. Uh, Un visi lēmumi, kas ir pieņemti pēdējos sešos mēnešos pēc jūnija, eh, sagatavojot pirmo posmu, tie ir pieņemti uh, iesaistot šo te pārvaldības val, uh, padomi. Un, uh, un ir pierādījies, ka tā ir bijusi vērtīga struktūra. Un viņiem ir arī pilnīga pieeja līgumam. Līdz ar to viņi var arī izņemt, eh, tātad pieņemt lēmumu, apzinoties visas līgumiskās sekas, kas, ko tas varētu radīt. Par revīzijas palātu eh, vienu detaļu gribētu minēt. Mēs jau esam saņēmuši, tātad eh, pieņēmuši vairāk kārt revīzijas palātas delegāciju šajā projektā. Pagājuši mēnesi bija pēdējais apmeklējums. Viņi trīs nedēļas pavadīja revidējot uh, līgumiskos procesus, tātad jau, un uh, Protams, mēs uh, uh, esam ļoti atvērti uh, tālākām prasībām vai, ja revīzijas palātas pārstāvi atkal gribētu mūs apmeklēt. Paldies, Koeljo kungs! Vai jūs gribētu noslēgumā uzstāties? E, priekšsēdētāji, paldies. E, trīs e, gala komentāri no manas puses. Pirmkārt, attiecībā uz mūsu atbildību. Ir ļoti daudz kavēšanos, un parlaments nevar būt atbildīgs par kavēšanos. Mēs nevēlamies būt atbildīgi par kavēšanos. Tāpēc es piedāvāju eh, sniegt mūsu piekrišanu piekrišanu mandāta paplašināšanai, jo ne padomi, ne komisija nevar, nevar rast nekādu attaisnojumu. Tāpat arī mums ir likumdošanas ietvars. Mums ir vienošanās pirmajā lasījumā Un mūsuprāt, bija saprātīgi izveidot globālo pārvaldības padomi, jo šeit dalībvalstis nonāca projektam tuvāk nekā sākumā. Un mans personiskais viedoklis ir tāds, ja komisija no paša sākuma būtu vairāk iesaistījis parlamentu dalībvalstis, mēs nebūtu tik sarežģītā situācijā kā šobrīd. Tālāk, mans otrais punkts. Es saprotu, kāpēc komisija norāda, ka ja sākotnējie tehniskie risinājumi tiek izmantoti, kas jau bijis plānoti un kam bija sagatavot grafiki, ja, ja šeit risinājumi, ja šādi risinājumi netiek izmantoti, tad eh, nav zināms, kāds jauni risinājumi būs pieejami. Thank. Es gribētu pateikties komisijas pārstāvjiem, kad viņš vaļsirdīgi mums arī zinām, ka tas varētu būt ne ātrāk kā 2012. gadu. Tagad uzņēmums runā par 13. un neviens nezin, vai janvārī, varbūt janvārī tas pats uzņēmums runās par 2014. vai 2015. gadu. Un tā kā neviens neko skaidri nezin, mums mums ir e, jānorāda skaidrs datums. Mums nevar būt e, situācija, kas nekad nekur nebeidzas. Un, ja ir kāds risinājums e, pieprast citu virzību uz priekšu, tad atkal ir jākonsultēs ar parlamentu un komisijai un padomēji ir jānāk klajā ar to, kāda ir situācija. Un man trešā piezīme priekšsēdētāji attiecas uz parlamenta iesaistīšanos. The, the argument regarding the competence of the European Commission. Runājot par kompetencēm, kas piekrīt komisijai un parlamentam, es negribu pārakstīt līgumus, es negribu aizskart eh, komisijas prerogatīvas izpildu varā, bet es gribu pasvītrot nepieciešamību pēc lielākas iesaistīšanās darbā no parlamenta puses. Mēs esam līdz lēmēji attiecībā uz juridisko struktūru. Mēs esam budžeta lēmēji iestādi. Un jau ļoti daudz naudas ir investēts šajā risinājumā. Mums ir tiesības zināt vairāk un e, vairāk iesaistīties šajā migrēšanas procesā. To pieprasa parlaments, un es domāju, ka tas ir pilnīgi taisnīgi. Paldies. Paldies, Karlos. Ir. Oh, Zomers kundze, lūdzu. Ja tu nopaldies, man vēl ir kāds jautājums, kur vēlos uzdevo, uzdot referentam Kaljokungam. Tāds papildus jautājums. Kāpēc 2013. jānosaka kā datumu? Pārdomas pārstāvis sacīja, ka Ja līdz 2010. gada jūlijam tas nedarbojas, tad padom to uzskat par izgāzušos eh, procesu jeb eh, programmu. Kāpēc parlamentam būtu jānosaka termiņš 2013. gads? Šo jautājumu es vēlētos precizēt. Thank you so much. Thank you for the question. Paldies, paldies par šo jautājumu. Patiesībā mēs eh, prasām 2011. gadu kā pirmo datumu un Ja mēs saskaramies ar otro scenāriju, proti alternatīvo scenāriju, tad eh, mēs nevaram, protams, prasīt 2011. gadu, jo mēs atsāksim, tātad eh, neatsāksim īsti, jo būs alternatīvais scenārijs, bet uh, būs gandrīz jāatsāk no jauna šīs procedūras, un mēs domājam, ka 2013. gads ir saprātīgs laiks. Neviens eh, nevar apliecināt, ka 2013. gadā tas būs pabeigts, bet tas ir tas, ko es jau teicu agrāk. Parlamentam ir jānosaka datums, un ja līdz šim vēl nekas nav pabeigts, tad komisija un padome uh, viņiem būtu šeit jāierodas un jāprasa mūsu atbalsts. Paldies! Paldies, Kārlos! Tiek ieteikts tātad grozījuma iesniegšanas termiņu noteikti 18. janvāri, lai mēs varētu komitejā balstot 4. februārī nākamajā gadā. Paldies par jūsu ieguldījumu, paldies komisijai un padomas pārstāvim. Nākamais darbkārtības punkts ir uh, budžeta izpildes apstiprināšana. Mums ir seši atzinuma projekti, kas ir jāizskata, un um, mums tie ir jāapspriež. Gonsas kundzi lūkšu pārņemt uh, vadību, jo man ir jādodas projām. Paldies! Es zinu, ka ir diezgan vēls, bet es domāju, ka mums vajadzētu turpināt darbu, un e, man būs e, divkārša loma. Kinga Gāla jau minēja, ka mūsu nākamais e, darbkārtības punkts ir e, šīs te kopīgās debatas par budžeta izpildes apstiprināšanu tām institūcijām, kas ir mūsu komitejas kompetences jomā, un es arī gribētu sniegt īsu uh, Uh, kopsavilkumu Lopes Agilāra kunga vārdā, kurš šodien šeit nevar ierasties. Kā jau minēju, tā ir 2008. gada budžeta izpildes apstiprināšana, un es gribētu īsi apkopot mm, tās, uh, tos ieteikumus, uh, kas ir no mūsu puses par Eiropas policijas koledžu, policijas akadēmiju, par uh, to, ka uh, juridiski tātad uh, šajā akadēmijā viss budžets ir izpildīts pareizi, bet bija daži iepirkuma procedūru uh, jautājumi, kur ir konstatēti pārkāpumi finanšu noteikumos, jo kursi un semināri tika organizēti. Tātad ieteikums ir stiprināt, tāpat kā iepriekšējos gados, šai policijas akadēmijai pilnībā ievērot iepirkuma procedūru noteikumus un finanšu regulu un uzlabot finanšu pārvaldību un arī uh, lūgt uh, komisiju uzbra, uzraudzīt akadēmijas budžeta īstenošanu. Otrs ieteikums ir par Frontexu, kur revizijas palāta teica, ka finanšu uh, gada pārskats un uh, transakcijas bija pareizas un tātad pozitīvs novērtējums tiek sniegts. Bet 2008. gadā Frontexa budžets pieauga par 29 miljoniem eiro. Un tie ir 69%. Un 13 eh, miljonu apropācijām bija jāceļ, jo revizijas palāta secināja, ka aģentūrai nebija pietiekama kapacitāte uh, īstenot šo te budžetu pieaugumu. Un eh, bija arī problēmas aģentūras saistību sistēmā un darbā pieņemšanas sistēmā, un ieteikums ir uh, Frontexam turpināt uzlabot savu finanšu pārlātības sistēmu, jo īpaši runājot par 2008. un 2010. gadu budžetu pieaugumu. Runājot par trim pārējām iestādēm, par Eiropas um, narkotiku monitoringu centru, Eiropas pamatiesību aģentūru un Eirojust, Un bija vairāki komentāri, kas tika izteikti par budžetu un finanšu pārvaldību. Kā jau reiz viss palāda norāda, tad uh, tas neapšaub tomēr uh, palātas uh, atzinumu. Mums vajadzētu šos te citus apspriest detalizētāk. Uh, tad, tad lūdzu ja jūs vēlties izteikties, eh, jums tagad ir laiks to darīt, un mums vajadzētu arī vienoties par datumu grozījumu iesniegšanai. Vai ir kādi komentāri? Uh, if, it, uh, commission... Ja komisijas pārstāvs vēlētos izteikties, kurš mums šeit pārstāv komisiju, lūdzu. Paldies. Es uh, E, runājot par policijas kolēģiju komisija e, seko sepola aktivitātēm. Kā jūs zināt, Sepol ir nomainījis divus, divus e, vadītājus nodaļās administrācijā un programmēšanas nodaļā, kā arī direktoru. Un pēc tam uh, Būs arī citas izmaiņas un trīs, eh, trīs, eh, trīs vārdi sarakstā tiek piedāvāti un izvēlēts jauns direktors. Eh, ta, tas varētu notikt martā nākošais gads un ir nosacījumi, lai mazliet aģentūra darbotos atšķirīgi. Es piedalījos konferencē šodien kopā ar SEPOL kolēģiem par budžeta tematiem. Un eh, Un eh, mums ir arī eh, mums ir arī citi pasākumi, citi pasākumi paredzēti Eh, šīs aģentūras sakarā. Um, the... Paldies par komentāriem, manuprāt, tā bija ļoti svarīga informācija. Un... Jā, yeah, please. <laughs> Excusez-moi. Euh, oui, assez rapide. Ļoti īsi priekšsēdētāji. Es atbalstu referenta viedokli, un man būtu divi, eh, divi jautājumi. Viens par Frontexu, jo es uzskatu, ka ir eh, šokējoši, eh, ka mēs nonākam pie referenta konstatētā rezultāta, ka mēs redzam. E, e, šīs e, atkāpes Frontex sakarā, ko mēs nosēdām nepārtraukti, tālāku par pamatiesību aģentūru, referents, pilnīgi pareizi pasvītro tos novērojumus, kurus uh, Eh, pauž jau cita avoti, taču viņam vajadzētu mazliet asāk formulēt savu ziņojumu un nevis pieņemt zināšanai, bet pieprasīt, lai aģentūra definētu precīzus mērķus un norādītu eh, izpildu spējas rādītājus, mm, lai mēs varētu spēlēt spriest par tās darbību. Trešā piezīme. E, kāpēc mums nav ziņojumi par Eiropolu, lai gan mums ir par citām aģentūrām? Un vispārīgākā veidā runājot, es gribu izmantot iespēju izteikties par šiem tematiem, lai paustu nožēlu, ka pārāk daudz dokumentu tiek laisti apritē ir pieejami tikai angļu valodā, piemēram, par pamatiesību aģentūru. Tā nodarbojas ar attiecībām ar pilsoņiem, un, manuprāt, tad, kad ir jāuztver attiecības ar pilsoņiem, tad ir jāpieliek pūliņi e, multi, e, daudzvalodību ziņā, un daudzvalodība nedrīkstētu izpausties tikai tā, ka tā tiek atkārtot kā ķēdziens, bet eh, tiktu īstenota, ja mēs vēlamies, lai pilsoņi mūs atpazīst Eiropā, tad viņiem pārtulkot informāciju, kas eh, tiek sagatavota Eiropas Savienībā. Paldies! Mēs apspriedām Frontex jautājumu pēdējo nedēļu gaitā, un es ceru, ka būs uzlabošanās, un arī šeit mēs redzam, kāda ir kritika, un kā tiek vērtēt ziņojumi, mēs esam vienojušies, ka Frontexam ir jānosprauž skaidri mērķi, un tam ir jādarbojas caurskatāmā veidā par Eiropolu tika pieminēts, ka Eiropas Savienība 2008. gadā ne, nebija Eiropas Savienības aģentūra un nebija iekļauts ziņojumā. Franču versija būs pieejama drīz, un mēs varētu sacīt, ka termiņš būtu 18. decembris visiem, visiem grozījumiem, ieteikumiem, labojumiem kādi varētu būt pieejami, vai vēl ir komentāri. Tādā gadījumā, ja mēs esam nosprauduši 18. decembri kā termiņu, jā, tieši pirms Ziemassvētkiem, tā ir eh, pēdējā darba diena. Tādā gadījumā paldies visiem. Ehm, mums ir atlikuši vēl citi jautājumi. Un nākamā sēde tādajādi ir 11. janvārī, kas ir pirmā darba diena pēc Ziemassvētku perioda. Paldies!